So, good morning everybody to this. Labrīt, kolēģi! Sveicu jūs šajā īpašajā Eiropas parlamenta sanāksmē. Mēs tiekamies eh, trīs komitejas šajā kom um, parlamentā. Libe komiteja, Tieslietu iekšlietu komiteja, Kultūras komiteja un Lūgumrakstu komiteja, Petī komiteja. Visus sveicu šeit. Man ir liels gods ka mēs varam sākt šo īpašo sanāksmi, kurā mēs uh, izgaismosim ļoti, ļoti īpašu Eiropas Savienības dimensiju, kas ir patiesībā saistīta ar pašām pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Mēs to esam teikuši miljoniem reižu. Pat šīm sasaukuma laikā ir bijušas ļoti daudzas iespējas eh, atkal pievērsties uh, vērtību jautājumam, principu jautājumam. Šī ir uh, principu, vērtību un tiesiskuma savienība. Un likuma uh, vara, likuma uh, um, vērtības ir svarīgas. Un tas nozīmē, ka mums visās mūsu darba politiskajās dimensijās ir jāņem vērā tas, cik būtiskas ir vērtības, kas ir uh, minoritāša aizsardzība otrajā pantā kas ir atrunāta. Un es īpro, izprotu to kā pašu demokrātijas būtību. Es to esmu teicis un skaidri teicis, demokrātija tas nav vienkārši um, vairākuma vara. Demokrātija nozīmē arī minoritāšu aizsardzību un respektu un uh, individa pamatiesības, individuālo pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā, un visi pilsoņi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir um, vienlīdzīgi Eiropas pilsoņi, un tas uh, nozīmē, ka viņiem arī pienākas uh, tiesības un brīvības, kuras aizsargā pamatiesību harta Eiropas Savienībā. Un tieši tāpēc Eiropas Savienības uh, līgums savieno otro un vienpadsmito pāntu, kas ir mehānisms, kā pilsoņus uh, iesaistīti Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Pilsoņiem Eiropas Savienībā ir tiesības uh, tikt uzklausītiem, un tāpēc uh, ir šī te pilsoņu iniciatīva, tā to sauc, un tās ir pamattiesības, kas ir saistīts ar demokrātiskiem principiem un demokrātiskās iesaistas principiem, kas ir noteikti Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Un tas ir fakts, ka, ja ir um, kāda teritorija pasaulē, kur minoritātes ir aizsardzības, tai būtu jābūt Eiropas Savienībai. Un tur nav šaubu, ka tā ir eh, tā vieta pasaulē, kur minoritātes ir tik lielā mērā ņemtas vērā un iesaistītas. Ne tikai ir daudz dalību valstu, kurās minoritātēm ir konstitucionāla uh, vieta, atvēlēta vieta sabiedrībā, un ir dalību valstis, kurās uh, ir uh, Arī konstitūcijā noteiktas eh, vairākas oficiālās valodas. Ir eh, ne tikai oficiālās valodas, bet tādas ir vairākas un eh, identitātes, kuras aizsargā konstitucionālie noteikumi. Pat nacionālās identitātes ir aizsargātas vairākās dalībvalstīs, daudzās dalībvalstīs, Tātad tas ir e, jautājums e, par minoritātēm. Minoritātes ir jāaizsargā arī ar Eiropas likumdošanu, un tieši par to ir šī uzklausīšana. Eiropas pilsoņu iniciatīva uh, uzstāda zināmas prasības, un mēs esam šeit tāpēc, ka mēs saskaramies ar pilsoņu iniciatīvu, kas ir izpildījusi šīs prasības - vismaz miljons parakstu. Pienācīgi apkopoti saskaņā ar juridiskajām procedūrām, kuras ir atrunātas uh, likumā, kas ir spēkā. To, tas tika pieņēmts 2011. gadā un izmainīts 2018. gadā. Bet uh, to ir precizējuši arī Eiropas kopientiesas spriedumi, un tā tiešām ir, jo jā, tiešām bija lēmums, spriedums, kuru pieņēma lēmums, kur pieņēma komisija, un tas tika apstrīdēts eh, kopienu tiesā. Un eh, Eiropas tiesa pareizi lēma, ka komisijai ir jāveicina eh, pilsoņu iniciatīvas izpratne, un tas tika rosināts, un šobrīd mēs tagad esam šī atjauninātā instrumenta priekšā, tas tika ieviests ar Lisabonas līgumu, uh, Un tas patiešām tiek uh, izmantots, aktivizēts. Eiropas pilsoņu iniciatīva nozīmē, ka pilsoņi tiek labāk sadzirdēti, viņi var labāk piedalīties Eiropas uh, Savienības politiskajos procesos. Un uh, saistībā ar um, parlamenta veikto darbu, tā skaitā horizontālo um, līdztiesības direktīvu, uh, tā tik ilgus gadus ir iestrēgusi eh, padomē, un mums ir žēl, ka tas tā ir. Mēs esam prasījuši lai šis tik svarīgais likumdošanas akts uh, um, tiktu virzīts uz priekšu, kas tik ilgi ir iestrēdzis, bet šī pilsoņa iniciatīva uh, um, skar daudzus priekšlikumus, uh, valodas izglītība, atbalsts minoritātēm, budžeta atbalsts, uh, ļoti konkrēts atbalsts. Tā tad ir uh, virkne likumdošanas aktu, kas ir iesaistīti šajā te aptvērumā, um, kas atbilst šīs pilsoņu iniciatīvas paustajām uh, bažām. Uh, Un eh, tāpēc arī vairākas parlamenta komitejas ir iesaistītas šajā uzklausīšanā. Šeit mēs esam kā um, pilsoņu tiesību brīvību un iekšlietu komitejas pārstāvji. Mēs pārstāvam uh, pamatiesības, uh, par to ir arī šī uh, iniciatīva. Petī komiteja ir iesaistīta, jo ir vairāki lūguma raksti, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem. Uh, un uh, arī kultūras komiteja ir iesaistīta saskaņā ar uh, mērķiem un aptvērumu, ko nosaka šī konkrētā pilsoņa iniciatīva. Tātad mēs atbalstām šo uh, sanāksmi. Uh, es ceru, ka tā būs auglīga un uh, tas būs uh, sadarbības pasākums. Mēs sadarbosimies dažādu komiteju starpā Un tagad došu vārdu eh, kolēģei Dacei Melnbārdei, kura eh, vada um, kultūras un izglītības komiteju. Paldies priekšsādātāji un labrīt visiem dalībniekiem. Kā jūs teicāt, Agēla kungs, eh, mēs esam ļoti priecīgi, ka varam šodien sveikt mūsu viesus. Eiropas um, pilsoņu iniciatīvas organizators, Eiropas komisiju, uh, reģionu komitejas pārstāvjus, Eiropas ekonomikas un sociālās komitejas pārstāvjus un Eiropas padomas pārstāvjus, kuri visi satiekas šajā hibrīdu formātā. Daži pievienosies attālināti, citi ir klāt šajā zālē. Uzklausīšana ir izraisījusi milzīgu interesi Eiropas parlamenta deputātu starpā, arī no citām komitejām. Daudz no viņiem sekos sēdē attālināti, un jūs visi esat sirsnīgi sveikti. Šis eh, šodienas sanāksmes mērķis ir eh, dot eh, Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem iespēju prezentēt savus priekšlikumus, kā varētu uzlabot minoritāšu tiesību aizsardzību un lingvistiskās diversitātes aizsardzību Eiropas Savienībā. Tās komitejas, kas ieklausī, iesaistīts uzklausīšanā, protams, uh, galvenokārt pievērsīsies tiem jautājumiem, kas ir viņu kompetenču jomā, bet skatīs arī šo te plašāko perspektīvu, ko sniegs šī uzklausīšana. Šī ir pirmā reize, kad kultūras komiteja eh, skata pilsoņu iniciatīvu Eh, minority Safe Pack eh, ir vairāki priekšlikumi, kas ir saistīti ar valodu daudzveidību un minoritāšu tiesībām izmantot savas, eh, savu valodu dažādās dzīves jomās, ne tikai mājās. Valoda ir viena no it kā nemanāmākajām, bet skaidrākajām mūsu kultūrālās identitātes izpausmes formām, un kultūras komiteja parlamentā ir atbildīga uh, par uh, valodu daudzveidības uh, un veicināšanas, uh, valodu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu Eiropā. Es ar prieku gaidu priekšlikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumiem un um, autortiesību direktīvām, kas, kā jūs zināt, ir uh, aktīvi apspriesti temati šajā parlamentā. Bet vispirms es gribētu dot uh, vārdu uh, Pētī komitejas priekšsādētājai Dolores Monserats kundzei, un viņa varēs teikt savus ievadvārdus. Lūdzu, kolēģi. Thank you very much. Paldies. Liels paldies. Runāšu spāņu valodā. Godātā līdzpriekšsādētāja, godātais līdzpriekšsādētāja no Libe un Kult. Godātie eh, sanāksmes organizētāji, es sveicu visus klātesošos arī lūgumrakstu komitejas uh, vārdā. Šī ir piektā iniciatīva, um, kas ir uh, izraisījusi uzklausīšanu parlamentā. Uh, Un uh, mūsu uh, komiteja, lūgumrakstu komiteja, um, atkal un atkal saņēma lūgumrakstus par mazākumtautību un minoritāšu tiesībām uh, Eiropas Savienībā. Par to ir daudz mm, likumdošanas aktu un uh, organizatori eh, tad eh, var prezentēt savas iniciatīvas eh, un varēs šajā uzklausīšanā apspriesties ar trīs komiteju pārstāvjiem un citiem dalībniekiem. Es gribētu pateikties organizatoriem un ar prieku gaidām arī, kādas būs komisijas atbildes. Tagad došu vārdu Verai Jurovai, kas ir komisijas pārstāve, lai viņa var sniegt ievadvārdus Lūdzu, viņa ir pieslēgusies attālināti. Vai jūs mūs dzirdat? Labi. Godātajā, godātais Liba komitejas priekšsēdētāji, godātā. Uh, komit kultūras komitejas priekšsādātāja un lūgumrakstu komitejas priekšsādātāja, paldies par to, ka ielūdzāt mani uz šo pasākumu uzstāties Eiropas komisijas vārdā. Šī ir īpaša sanāksme. Minority Safepack iniciatīva ir pirmā iniciatīva, kura ir veiksmīgi savākusi vajadzīgos miljonu pārakstu un ir iesniegta komisijā izskatīšanai. Uh, Es gribētu apsveikt atkal um, organizatorus par šo būtisko sasniegumu. Ar prieku var jūs informēt arī par to, ka nesen komisija ir saņēmusi sešas uh, iniciatīvas uh, End of Cage Age, un tas ir arī uh, labs jaunums uh, šim unikālajam instrumentam, uh, kur pilsoņi var piedalīties Eiropas Savienības uh, līmenī. Es esmu atbildīga komisijā par eh, vērtībām un eh, skatīt pilsoņu iniciatīvas ir viens no maniem uzdevumiem. Es jau tikos ar šīs iniciatīvas organizatoriem februārī. Kā jūs visi zināt, tad eh, publiskā uzklausīšana bija plānota dažas nedēļas vēlāk, tai bija jānotiek tātad vēlāk, bet šī te ārkārtējā Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija nozīmē to, ka uzklausīšana tika atlikta. Un tāpēc man ir liels prieks, ka pateicoties eh, jaunajiem pagaidu pasākumiem, kurus Eiropas parlaments un padome pieņēma vasarā par komisijas priekšlikumu, organizatoriem bija iespēja prezentēt savu iniciatīvu šodien. Eh, komisija šodien ir klāt, lai uzmanīgi klausītos, eh, ko teiks šie runātāji, lai labāk saprastu iniciatīvas priekšlikumus un gribētu uzklausīt arī Eiropas parlamenta deputātu viedokli. Pirms organizators klāstīs savus priekšlikumus, es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu jaunus aspektus jaunajos noteikumos, kas ir spēkā kopš šā gada sākuma pilsoņu iniciatīvu organizatoriem. Tā skaitā arī šo te vienu uh, Minority Safe Pack. Uh, Jauno noteikumu mērķis ir saņemt vairāk veiksmīgu iniciatīvu, tāpēc eh, ar prieku var jūs informēt, ka sākot ar šā gada sākumu un neskatoties uz veselības krīzi, komisija jau ir reģistrējusi piecas iniciatīvas. Tas apstiprina šo tendenci, ka ir aizvien vairāk iniciatīvu kopš 2018. gada, kad komisija uzsāka savu saziņas komunikācijas kampaņu un citus instrumentus, kā piemēram Eh, tiešsaistes sadarbības platformu, lai atbalstītu organizatorus. Minority Safe Pack ir pirmā iniciatīva, kas eh, gūs labumu no eh, labvēlīgākiem noteikumiem izskatīšanas fāzē, kas ir galīgā Eiropas pilsoņu iniciatīvas cikla fāze. Sāksim šodienas publisko uzklausīšanu un uh, Šeit um, visām iesaistītajām pusēm um, būs uh, iespēja dot savu ieguldījumu. Tas nozīmē, ka uh, šī iniciatīva un citas tālākās iniciatīvas varētu saņemt, uh, varēs saņemt lielāku atbalstu un uzmanību, kā tas varbūt būtu bijis iepriekš. Un komisija arī informē pēc iespējas drīzāk, um, kad ir saņēmusi šādu veiksmīgu iniciatīvu. Uh, Tātad, godātie deputāti, dāmas un kungi, šodien komisija klausīsies, kas ir sakāms uh, runātājiem, organizatoriem, Eiropas parlamenta deputātiem. Tas komisijai ļaus labāk, uh, ļaus labāk izprast uh, iniciatīvas priekšlikumus un politisko kontekstu. Tā kā iniciatīva skar plašu priekšlikumu klāstu, Sastamoinens kundze Tieslietu ģenerāla direktorāta ģenerāla direktore un izglītības un kultūras eh, ģenerāla direktorāta vadītājs eh, izteiksies par savām jomām. Dāmas un kungi, godātie deputāti, liels paldies par uzmanību un eh, novēlu jums auglīgas diskusijas. Thank you very Paldies, liels paldies jums, vicepriekšsēdētājs kundze. Tagad došu vārdu organizatoriem šajā iniciatīvā. Mēs sāksim ar eh, Hans Henriks Hansenu. Viņš pārstāv um, pilsoņu komiteju un um, eh, Lois Durvalders uh, arī ir um, pilsoņu komitejas biedrs. Pirmkārt, sāksim ar video un tad dosim vārdu šiem diviem organizatoriem. Paldies!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 Then, then we go. Yes, we have seen the video. Jā, esam noskatījušies video, un tagad uh, uzklausīsim prezentāciju, kas tika pieteikta. Jūs pārstāvat pilsoņu institīvas komiteju, kas ir tā struktūra, kur ir paredzēta atbilstošajā Eiropas likumdošanā par pilsoņu iniciatīvu. Hans Heinrichs Hansens uzstāsies. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Labrīt! mēs ļoti agri atzinām uh, potenciālu, kāds ir pilsoņu iniciatīvā. Jau 2009. gadā, gadu pirms stājās spēkā Lisabonas līgums, mēs sākām par to diskutēt, kā šo instrumentu varētu izmantot minoritāšu aizsardzības jomā. Uh, Mēs tur redzējām jaunu tādu vērtīgu veidu, kādā varētu mainīt tagadējo situāciju. Minoritāšu uh, lietas varētu pacelt tad Eiropas līmenī. Tas ir temats, uh, ko Eiropas Savienība gandrīz vai pilnībā ignorēja un joprojām to dara. Kaut gan pilsoņi, mm, pilsoņu dzīve varētu ar šādiem pasākumiem uzlabot. Gandrīz uh, desmitā daļa uh, ir šādi iedzīvotāji Eiropas Savienībā. Uh, Mēs eh, izstrādājam iniciatīvas par labu pilsoņiem, kas eh, ļoti ambiciozi un visaptveroši eh, labotu kļūdas, kas ir likumdošanā. Mēs izstrādājām mūsu Minorities IFPAC iniciatīvu, kas 11 konkrētās jomās prasa Eiropas Savienības iesaisti. 15. jūlijā 2013. gadā mēs to iesniedzām. Uh, Ceļš eh, līdz eh, šodienai nebija vienkāršs. Šķēršļi, kas eh, radās mūsu tālākajā ceļā, lielā mērā atspoguļo, kādas ir grūtības tad, kad tiek sākts runāt par nacionālajām un valodu minoritātēm Eiropas valstīs. Pirmais šķērslis, kas mums bija jāpārvar, To lika komisija. Kā šeit klātesošie zina, tad komisija Minorities Act pat uh, reģistrāciju sākotnēji noraidīja. Eiropas Savienības tiesā mēs iesniedzām uh, prasību, sūdzību. Hansen, tut mir leid, Herr Hansen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es gibt eine, es gibt eine Übersetzungsprobleme. Übersetzungsprobleme. Okay. So, wir halten eine Minute. Nur eine Minute. Viens minūtes pārtraukums, jo ir tehniska problēma. Lassen. Entschuldigung, Herr Hansen. Es atvainojos, Hansen kungs. Es atvainojos, bet eh, tāda nu tagad ir situācija. Mums ir vajadzīga funkcionējoša tulkošanas sistēma, un tas nevienmēr darbojas. Hansen kungs. Sie ist in Verbindung. Ist in Verbindung. Okay. okay. Okay. Okay. Jetzt, wir sind vorbereitet. Sind vorbereiten. Sie Sie Lūdzu, jums vārds. Es saprotu, ka es varu atkal sākt runāt. Mēs izstrādājam iniciatīvu par labu pilsoņiem, lai ar ambicioziem eh, priekšlikumiem novērstu trūkumus Mēs izstrādājām mūsu Minorities IFPAC iniciatīvu, kas eh, prasa aktīvi iesaist no Eiropas Savienības puses 11 konkrētās eh, jomās. Mēs eh, to iesniedzām 2013. gada jūlijā. Bet līdz šim šis ceļš nebija vienkāršs. Šķēršļi, kas mūs sagaidīja turpmākajā ceļā, lielā mērā atspoguļo tās problēmas, kas parādās tad, kad tiek uh, sākts runāt par nacionālajām un valodu minoritātēm, par mazākumtautībām arī Eiropas Savienībā, kura balstās uz daudzveidības un tolerances pīlāriem. Pirmais šķērslis, kas mums bija jāpārvar, diemžēl um, bija komisijas radīts Kā šeit klātesošie zina, tad eh, komisija sākotnēji Minority SafePack reģistrāciju noraidīja. Mēs iesniedzām sūdzību Eiropas tiesā un pēc uh, diviem gadiem mēs uh, uzvarējām. Drīz pēc tam Minority SafePack um, tomēr atkal bija strīda objekts uh, um, kopienu tiesā. Toreiz uh, um, komisijas uh, lēmumu pieņemt šo uh, iniciatīvu apstrīdēja viena dalībvalsts. Un, uh, tomēr bija labi zināt, ka komisija ir mūsu pusē. Kamēr pirmais spriedums bija tikai par procedurāliem jautājumiem, otrais spriedums uh, ir ļoti nozīmīgs uh, arī nākotnē, jo Eiropas Savienības tiesa viennozīmīgi skaidri pateica, ka Eiropas komisijai ir tiesības pieņemt priekšlikums par minoritāšu aizsardzību un arī iesniegt priekšlikums. Uh, Kopientiesas spriedums noskaidroja situāciju saistībā ar trešo Eiropas līguma pantu, uh, proti, ka kultūras un valodu daudzveidība uh, Eiropas Savienībā nozīmē ne tikai daudzveidību um, starp dalībvalstīm, bet arī dalībvalstu ietveros, un tas ir Eiropas Savienības pienākums uh, aizsargāt šo daudzveidību. Uh, kaut arī um, šīs te, šī te organizācija ir tāda kā jumta organizācija, vajadzīgo pārakstu savākšana nebija vienkārša. Uh, bet mēs ar mūsu partneriem uh, satikāmies tomēr un atradām atbalstītājus un tika savākt vairāk kā miljonus pārakstu. Tradicionālās uh, mazākumtautības uh, um, bija līdz šim tāds kā labākais Eiropas glabātais noslēpums. Un šī iniciatīva šo noslēpumu atklāja. Minoritātes ir nonākušas Eiropā. Mums ir izdevies um, izveidot tādu spēcīgu solidāru kustību. Uh, kas ir vienreizēji. Es ceru, ka mūsu priekšlikumi būs pārliecinoši un uh, mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīva būs pirmā, par kuru komisija uh, izstrādās un iesniegs uh, likumdošanas priekšlikumu. Paldies, Hansena kungs. Mēs zinām, kādas ir procedūras Eiropas komisijā. Uh, kāds tur ir stāsts, bet tagad mēs esam gatavi uzklausīt Luisu Durnvalderu kungu. Lūdzu, jūs esat mums pieslēdzies attālināti. Jums vārds. Luis Dunvalden. Luis Dunvalden. Geht. Geht's? Allen einen guten Morgen. Wir alle wollen. Labrīt visiem! Visi vēlamies kultūras daudzveidības Eiropu. Runa šeit nav tikai par valstīm, bet arī par mazākumu tautībām. Eiropā mums ir 90 eh, 19 eh, tātad mazākumu tautību valodu, eh, Mums tātad katrs desmitais Eiropā praktiski ir mazākumtautības pārstāvis. Un tagad mēs, diemžēl, konstatējam, ka dažu mazākumtautību valodas tiek apdraudētas. Amerikāņu prezidents Rūzvelts teica, ka demokrātija, kas neatzīst mazākumtautību tiesības, ilgi nenoturēsies. Uh, Un arī Eiropa padome jau 93. gadā atzīmēja savos secinājumos, ka katra uh, demokrātiskā tiesiskā valsts respektē tātad konstitucionālo iekārtu un uh, ciena mazākumtautības. tautības. 2004. gadā un 2007. gadā šī deklarācija bija jāparaksta dalību valstīm, kas iestājās eh, Eiropas Savienībā. Ar Amsterdamas līguma stāšanos spēkā un tad arī ar Lisabonas līgumu eh, primārās tiesības Eiropas Savienībā pāredz uh, eh, ievērot mazākumtautību tiesības. Uh, bet eh, faktiski ir noticis maz un mēs vēlējāmies. Seven. Un mazākuma tautības eh, pašas eh, vēlējušās pievērst uzmanību šai situācijai, savāca parakstus. Mēs nevarējām darīt neko. Vērsās. Mēs nevarējām darīt neko citu, ko vērsties pie Eiropas iestādēm un arī uh, vākt parakstus. Mēs arī, diemžēl, sākumā piedzīvojām fiasko. Eiropas komisija teica, ka e, šāda aizsardzība ir dalība valstu kompetencē. Mums vajadzēja arī vērsties Eiropas Savienības tiesā, un tad tas jau patiešām e, ļāva mums panākt savu. Eiropas e, parlamentā Un komisijai arī vajadzētu vērsties. Tātad vajadzētu sadarboties labāk ar dalību valstīm, lai arī minoritātēm būtu labāka aizsardzība. Ir, piemēram, īpašas programmas floras un faunas aizsardzībai, bet minoritāšu aizsardzībai šādas programmas, diemžēl, nav izveidotas. Tādēļ mēs no visas sirds ceram, ka Eiropas komisija sagatavos atbilstošus priekšlikumus un tos nosūtīs Eiropas parlamentam, lai varētu ieviest nepieciešamos pasākumus, aizsargājot minoritātes, mazākumtautības, pamattiesības lai arī e, šīs e, mazākuma tautības varētu turpināt izmantot savu dzimto valodu. Tas atbilsta Ursulas Fonderlajenas uzskatiem viņa teica, ka ir jārūpējas, lai katrs pilsonis varētu baudīt uh, līdztiesīgumu, iecietību un uh, savas tiesības. Mums arī vajadzētu parūpēties, lai arī mēs varētu eh, arī Itālijas teritorijā runāt savu valodu. Mēs, jā, mums ir tāda zināma autonomija, teritoriāla autonomija, bet mēs vēlētos arī, lai būtu uh, Eh, tāda valodnieciska autonomija, lai mēs Dienvidu Tirolē eh, šajā teritorijā varētu baudīt tās pašas tiesības, eh, kas pienākas visiem pārējiem. Ir jābūt mierīgai līdzās pastāvēšanai starp vairākumu un mazākumu, un tas noteikti nāks par labu mieram Eiropā. Paldies! Vielen Dank! Paldies, Grunvalder kungs! Paldies par jūsu uzstāšanos. Jūs esat Dienvidu Tirols Alto Adidža kādreizējais ministru prezidents. Tagad uzstāsies deputāti. Speakers in this, in this. Būs pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Pirmais uzstāsies Karls Hainz Lambrechts. Viņš ir uh, Vācu parlamenta priekšsēdētājs Beļģijā un pilsoņu komitejas uh, vadītājs. Lambrechts kungs, jums ir vārds, bet, protams, ir eh, lūdzu visiem jāievēro sev atvēlētais runāšanas laiks. Es jau teicu, ka mēs pieredzam problēmas ar atvēlēto laiku. Lūdzu, visiem arī, kas izteiksies vēlāk, ievērojiet sev runāšanai atvēlēto laiku, lai būtu arī pietiekam daudz uh, mums uh, brīvu brīžu diskusijām. Kārlhains Lambrēt, paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos uh, ievērot jūsu norādījumus šī iniciatīva ir patiešām nogājusi ļoti garu ceļu un beidzot tā ir nonākusi Eiropas parlamentā. Es domāju, tas pierāda to, ka tiesiskums Eiropas Savienībā patiešām uh, ir realistisks un Pateicoties arī Eiropas Savienības tiesai, mums ir izdevies sarīkot šīs dienas pasākumu. Es komentēšu jūsu priekšlikumus. Un es gribētu arī uh, nedaudz padalīties savā personīgajā pieredzē. Nu, gandrīz jau pusgadsimteni es uh, darbojos politiskās pozīcijās Beļģijā, tādā mazākuma teritorijā, biju dažādos politiskos, dažādās politiskās struktūrās, arī ministru prezidents esmu bijis šajā teritorijā, un, protams, esmu gūst pietiekam daudz pieredzes ar mazākumu un mazākumu tautību valodām. Mazākā m, Beļģijas šī administratīvā teritorija ir atrodas pie Vācijas robežas, tur eh, dzīvo vāciski eh, runājuši cilvēki, un eh, mēs arī guvām pieredzi, ka mazākumu tautību aizsardzība uh, Eh, pirmām kārtām nav aizsardzība pret kaut ko vai pret kādu, bet nē, tas ir eh, ar tādu pluszīmi par daudzveidību, par atvērtību, par tādu labu eh, situāciju, labu līdzās pastāvēšanu kad visi ir pilnīgi līdztiesīgi. Un ja mēs dzīvojam robežu reģionos, ja šīs mazākuma tautības dzīvo robežu reģionos, tad tas, protams, ir vēl svarīgāk kohēzijas politika, izpēte, valsts palīdzība, visi tie ir ļoti būtiski aspekti, ja runājam par mazākumu tautībām. Komisijas eh, piekoptā politika ir patiešām ļoti svarīga šajā jomā. Mēs eh, ceram, ka tiks patiešām pieņemti tādi vērtīgi lēmumi šajā jomā, un es gribētu arī padalīties savos novārījumos. Gandrīz 10%, 50 miljonu no Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem eh, piedar kādai minoritātei. Mēs runājam par uh, konkrētiem reģioniem un teritorijām, kur dzīvo šīs minoritātes, bet dažas uh, ir, tā teikt, izkaisītas pa visu Eiropu. Un, protams, uh, ka šīs mazākuma tautības raksturo arī uh, visādi uh, mm, īpaši tādi parametri. Un izglītības līmenis uh, bieži vien ir uh, augstāks nekā vidējais Eiropā šajās mazākuma tautībās, bet citreiz tas ir arī krietni zemāks. Un, protams, arī jādomā par tām iespējām, ko piedāvā šāds multietnisks uh, Eiropas veidols. Uh, Jāizmanto pilnībā šī daudzvalodība un arī kultūru bagātība, lai uh, veicinātu radošumu, radošumu, kas eh, var būt ļoti labs uh, ekonomiskās izaugsmas dzinolis. Mums, protams, ir jānosaka arī uh, vienkāršāk, labāki uh, eh, noteikumi Eiropas struktūra fonda izmantošanai, lai šis plurālisms tiktu veicināts, lai tie reģioni, kur dzīvo dažādi, dažādas minoritātes, varētu arī pilnībā attīstīties, izmantot pilnībā savu eh, potenciālu mēs esam formulējuši konkrētus priekšlikumus šajā kontekstā. Mums, protams, nevajag kaut ko te pilnīgi no jauna izgudrot. Ir jāizmanto uh, jau gūtā pieredze, piemēram, strādājot ar Romu kopienu. Mēs piedāvājam tādu pieeju no apakšas uz augšu attiecībā uz fondu izmantošanu un spēcinot partneru attiecību principu. Uh, varētu būt tā, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji uh, pārstāv šīs minoritātes un tiek uh, iesaistīti fondu apguvē. Un ja tad, kad tiek sagatavotas programmas, ir jāņem vērā pilnīgi visas uh, geogrāfisko teritoriju īpatnības, arī nacionālo un valodniecisko uh, mazākumu tautību īpatnības, jo tas, protams, ļaus labāk arī attīstīties teritoriālā un reģionālā plāksnē. Mums ir jāsagatavo precīzi priekšlikumi Eiropas sociālajām fondam, plus ir jāuzlabo iemaņas, valodu, prasmes, konkurētspēja darba tirgu, ir jābūt iespējai gūt izglītību dzimtajā valodā, lai varētu arī labāk šos cilvēkus integrēt sabiedrībā. Un, protams, viņiem ir jābūt pieejamām pilnīgi visām privilēģiem, kas pienāks arī tiem, kas nav mazākumā. Fondu līdzekļi ir jāizmanto lietpratīgāk un varbūt eh, netika eh, izdaudzinātas eh, programmas un līdzekļi, kas ir pieejami, par tiem arī vairāk ir jārunā tādā teritoriālā un mm, ļoti šaurā vietējā līmenī, lai varētu veicināt minoritāšu aizsardzību. Uh, Es gribētu teikt, ka it sevišķi um, šādas mazākuma taustības uh, ļoti bieži ir pārstāvētas robežu reģionos, un mums ir. Uh, Protams, jāpiedāvā visiem vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no tā, kur atrodas šie cilvēki. Ja runājam par EPA 3 um, līdzekļiem, tas ir īpaši Mm, aktuāli tas ir minēts arī Kopenhāgenes kritērijos. Un tagad es pievērsīšos valsts pabalstam. Tas ir saskaņā ar kohēzijas politiku un e, tiek domāts, kā labāk palīdzēt uzņēmumiem ar valsts budžeta piešpricēm, Ja tiek tas darīts, lai aizstāvētu vispārējais nozīmes intereses, tad, protams, ir jādomā arī par proporcionalitāti un nedrīkst pieļaut konkurences deformāciju. tas patiešām ir nepieciešams, lai arī varētu ļaut uh, veicināt uh, mazākumu tautību uh, attīstību uh, un ņemot vērā to, ka reģionālās un minoritāšu valodas tiek mazāk izmantotas, protams, arī mērķa auditorija E, nevienmēr ir ļoti liela, un tādēļ arī pakalpojums sniegšana tieši mērtiecīgi šādām um, mazākuma tautībām nevienmēr ir ekonomiski izdevīga. Tādēļ Eiropas Savienībai ir īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai uh, šī valsts uh, atbalsta politika mm, nenāktu par ļaunu uh, dažādiem pasākumiem, kas veltīti minoritāšu aizsardzībai jādomā arī par uh, valsts atbalsta uh, vienkāršākas sniegšanas iespējām uh, daudzos robežu reģionos. Mēs esam arī vairākus priekšlikumus sagatavojuši šajā aspektā un tad, kad tiek piešķirti līdzekļi kultūrā, dažādiem koncertiem, filmu veidošanai, televīzijas raidījumu veidošanai. Tas, protams, ir jādara saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Un e, ir e, jāizmanto vai nu no de minimis e, normas, vai arī noteikumiem par līdzekļu pie, piešķiršanu ir jābūt vienkāršākiem. Ja mēs runājam par horizontālo valsts atbalstu, eh, šī grupu līdztiesības regula būtu jāgroza un tas ļautu uzlabot situāciju. Mums jādomā arī par mm, reģionālajām mazākumu valodām, kas tiek pieminētas šajā regulā, un valsts pabalsts eh, arī var tikt izmantots, valsts atbalsts var tikt izmantots, lai veicinātu mazo reģionālo valodu um, izmantošanu, lai garantētu daudzvalodību, eh, valodniecisko eh, tādu bagātību eh, visā valstī, visās valsts līmenī, gan rakstītajos, gan cita veida medijos. Visu beidzot, pēdējais jautājums - izpēte un uh, mazākuma tautību papildvērtība, domājot par sociālo un ekonomisko attīstību Eiropā. Situācija, diemžēl, Eiropā pasliktinās. Mēs runājam par eh, ļoti sarežģītiem ekonomiskiem un sociāliem procesiem. Ja pasākumi tieks, tiks ieviesti saulaicīgi un būs mērtiecīgi, tas eh, ļaus eh, mums situāciju uzlabot. Protams, ir jādomā par jauniem risinājumiem, lai varētu garantēt visu politisko instrumentu nevainojumu ieviešanu. Ir jāizmanto arī arī multikulturālismu un daudzvalodību uh, potenciāls, jo tas var arī radīt jaunas inovācijas un tādējādi uzlabot mūsu ekonomikas konkurētspēju. Nākamajai programmai uh, apvārsnes 2020, uh, apvārsnes Eiropai mēs piedāvājam arī zināms grozījumus ieviest, lai varētu ņemt vērā mazākumu tautību intereses, lai uh, saglabātu šo multikulturālismu un daudzvalodību, ņemot vērā šo fenomenu uh, attīstības un radošuma pro, potenciālu. Noslēgumā gribēju pateikt, ka mērtiecīgs mazākumu tautību uh, um, aizsardzības mehānisms ir tāds kā mm, lakmusa papīrīša tests mūsu vērtībām. Tur Eiropa ļoti labi var pierādīt, ka vērtības tiek uztvertas nopietni, ka tie nav tikai tukši vārdi, bet mēs esam gatavi arī darboties. Un tas nozīmē, ka mūsu turpmākie centieni vainogosies panākumiem. Paldies! Paldies, Kārl Hainz, saka priekšsēdētājs, bet ļoti man ir jāatvainojas. ir obligāti jāievēlo, jāievēro sev atvēlētais laiks. Lai eh, varētu normāli strādāt, eh, protams, katram ir jārunā tik ilgi, cik viņam ir ehm, paredzēts. Un tagad uzstāsies Angailika Mlinara, GUE NGL eh, priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu, Angelika, tev vārds. Paldies! Priekšsēdētāji kolēģi, neuztraucieties, es nerunāšu pārāk ilgi. Es gribētu jūs iepazīstināt ar šo um, iniciatīvu, kas domā arī par bezvalstnieku mazākumu tautībām. Un uh, mūsu Eh, priekšlikums sasaucas ar eh, vācu filozofes eh, Hannas Ārendas uzskatiem šajā jomā. Ja runājam par e, bezvalstnieka statusu, ir vairāki tūkstoši cilvēku e, ar šādu statusu, kas dzīvo Eiropā. Tie parasti ir mazākuma tautību pārstāvji, lielākoties Romi. Viņi nevar piedalīties ekonomiskos, sociālos un politiskos procesos. Un e, ļoti bieži arī Romu bērniem ir grūtības iet skolā, viņiem nav pieejama veselības un cita veida pakalpojumi tikpat brīvi dzīvi kā citiem Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem. Uh, Mazākuma tautība pārstāvi ir īpaši viegli ievainojami un uh, pārāk bieži, diemžēl, sastopas ar ne, nevienlīdzību un diskrimināciju. Tātad viņiem nav pilnīgi tāds pašas tiesības kā citiem. Mums vajadzētu piešķirt pilsonību šiem uh, iedzīvotājiem, un mēs atbalstām dalību valstu centienus, kas tiek ieguldīti. Tāpat arī Eiropas Savienības līmenī vajadzētu darīt uh, vairāk, lai mazākuma tautību vidū būtu mazāk cilvēku ar bezvalstnieku statusu. Valsts piedarības un pilsonības jautājumi ir dalībvalstu kompetencē, tādēļ mēs gribētu uzreiz arī pateikt, ka mūsu nolūkos nav iejaukties dalību valstu likumdošanā par pilsonības piešķiršanu. Situācija nemainīsies, ja netiks ievēr, ieviests konkrētas iniciatīvas un pasākumi. Uh, Eiropā ir uh, daudz šādu cilvēku ar bezvalstnieku statusu, kas jau paudžu paudzēs dzīvo Eiropas Savienībā. Nu, kādēļ tad viņiem nevarētu piešķirt uh, pilsoņa statusu? LESD līguma 79. pāns ir juridiskais pamats, lai uh, uzsāktu rīcību šajā jomā. Uh, Ja runājam par ilgtermiņa uzturēšanās atļauju Eiropā, ja šo 339 direktīvu nedaudz grozītu šo uh, cilvēku, to situāciju, kur atrod šie cilvēki, varētu krietni uzlabot. Un nevajadzētu arī šos cilvēkus diskriminēt un ierobežot viņu piekļuvi uh, sociālajiem pabalstiem un cita veida palīdzībai, jo tā ir pieejama, piemēram, trešo valstu pilsoņiem. Un patiešām uh, ir jābūt uh, pilnīgai līdztiesībai, lai šie cilvēki varētu brīvi iedarboties, ja iekārtoties darbā, un, ja nepieciešams, e, tad, protams, var arī piedāvāt valodas apgūst kursus un cita veida izglītojušos pasākumus. Uh, Un bezvalstniekiem Eiropā, ja direktīva tiktu grozīta, būtu vienkāršāk piekļuvi izglītībai, mājoklim, veselības aprūpas pakalpojumiem un tā tālāk. Mēs lūdzam jūs izrādīt solidaritāti ar šiem cilvēkiem, kas ģeopolitisku vai citu iemeslu dēļ ir bez pilsonības, bet patiesībā ir Eiropas pilsoņi un viņi arī vēlas uh, Eh, tāpat kā mēs visi baudīt sev pienākošās tiesības. Tātad mums viņiem ir jāpiešķir konkrēts status, lai viņi varētu beidzot sākt baudīt savas tiesības. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsties pamatiesību aģentūras pārstāvis Gabriels Todenburgs. Lūdzu, jūs esat pievienojies mūsu sēdē attālināti. Are you there? One I hope right. you can see me. No, we cannot see you. Please connect. Es ceru, jūs varēsiet mums pievienoties. Video, kamera. Jā, tagad mēs jūs redzam. Ļoti jauki. Paldies priekšsādātājiem par to, ka uzaicinājāt aģentūru piedalīties tik svarīgajā diskusijā. Mēs ļoti augstu vērtējam šāda līmeņa diskusiju, runājot konkrēti par mazākumu tautību tiesībām, par uh, viņu drošības garantu un kas vispār ir drošības garants, šis safe pack, par ko mēs runājam. Mums jāaplūko šīs iniciatīvas juridiskas sakas. Un par to es runāšu sākumā, un tad es runāšu par to, kādas juridiskās sakas varētu iestāties nākotnē. Ko mēs redzam jau tagad? Hansena kungs un pārējie runāja par šī projekta mm, grūt sliktajām dzemdībām, tā teikt. Nu, jā, tas viss nebija viegli. Jāatceras 11. panta. Ceturtais punkts līgumā, tas svarīgi arī 41. pantam hartā un 22. pants turpā tātad daudzveidības uh, respektēšana un tiesības uz labu pārvaldību. Runājot par labu pārvaldību, jāparūpējas, lai reģistrējot iniciatīvu, viss tiktu izdarīts uh, saskaņā ar uh, komisijā paredzētiem noteikumiem. Uh, Eh, ja no nu tā atkarīgs eh, tas, vai komisija varēs vai nevarēs pieregistrēt šādu iniciatīvu. Te runa varbūt arī par daļēju reģistrēšanu, un, un tiesa var izteikties arī par tās augtās papildu informācijas juridisko statusu. Un tas varbūt tā ļoti juridiski izklausās, bet es eh, domāju, ka iniciatīva veicinājusi Eiropas Savienības administratīvo tiesību attīstību. Uh, un tagad hartas 22. pants par daudzveidības jēdzienu. Tiesa precizē, kā Eiropas Savienības līgumi var tikt izmantoti, sekmējot uh, daudzveidību un uh, mazākuma tautību intereses. Tiesa uzsver, ka uh, kompetences, um, kompetences uh, neiekļauj Uh, nacionālo mazākumtautību tiesību uh, veicināšanu, bet uh, šī neiekļaušana nenozīmē, ka valstis nevar rīkoties šajā jomā un nevar tomēr kaut ko piedāvāt mazākumtautībām. Nu, tie ir tie, tās juridiskās tiesiskās sakas, ko mēs varam vērot jau šobrīd. Par nākotni, jā, te ir dažāda līmeņa baumas par uh, supranacionālo mazākumu tautību aizsardzības režīmu izveidi, kas iejauktos nacionālo valstu kompetencēs šajā jautājumā. Arī Eiropas padomas centienos uh, valodu hartā, konvencijā, konvencijas noteikumos pār mazākumu tautību aizsardzību. Bet uh, tagad uzklausot Mlinar kundzi un Lambēra kungu. Mums jāpiekrīt, ka runa nav par uh, supranacionālā uh, mazākumtautību aizsardzības režīma izveidi. Lināras kundze un Lambēra kungs teica, ka šeit nav runa par ES jaunas politikas izveidi. Runa ir par pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka esošā ES politika uh, neietekmētu mazākumtautību tiesības negatīvi, un līdz ar to neietekmētu negatīvi arī Eiropas Savienības kultūrālo un valodu daudzveidību, un tas ir ļoti atšķirīgi. Līdz ar to šīs kompetences nav pretrunā Strasbūras sistēmu. Drīzāk um, šādi mēs ES politiku vairāk saskaņojam ar Strasbūras sistēmu. Un uh, uh noslēgumā. Uh, par eh, tiesībām, kas eh, noankurotas eh, līgumos. Es tās skatītu pozitīvi, ja tās atspoguļo horizontālās tiesības primārajā likumdošanā 20., 21. un 22. pāns hartā trešais pants, trešais punkts ES līgumā, devītais pants līgumā par Eiropas Savienības darbību, kas ir tāda, tāds galvenais pienākums, pamata pienākums Eiropas Savienībai. Tā tad uh, mazākumtautības bagātina uh, mūsu sabiedrību un ņemot vērā, ka šo iniciatīvu parakstīja vairāk par miljonu, nu, jāsaprot, ka tas ir kaut kas, kas mums visiem būtu vajadzīgs. Labi, tagad sāksim ar deputātiem. Nu, pirmais būs referents. Vincent kungs, eh, atgādinu, jums ir pusotra minūte tagad katram. Nu, tā Eiropas parlaments strādā. Lūdzu. Paldies, eh, paldies priekšsādātāji, komisāri Jūrava kolēģi. Runājot par drošības garantu, mēs runājam par 50 eh, miljoniem eiropiešu mazākuma tautības vēlas mūsu atbalstu, un Eiropas parlaments vēlas šo atbalstu dot atjaunojot Eiropas Savienības mazākumu tautību aizsardzības režīmu. Protams, tas ir nacionāli jūtīgs jautājums. Un daudziem no jums varētu būt zināma rezervētība. Mēs esam gatavi to visu izskatīt atvērtā dialogā. Uh, Šī iniciatīva nevēlas eh, dalību valstīm neko atņemt, gluži pretēji dažas valstis un reģioni gatavi padalīties labā pieredze, labā praksē. Pēdējo gadu laikā pamatiesības un vērtības eh, kļūst aizvien svarīgākas, un mazākumtautību tiesības arī ir daļa no pamatiesībām, tātad Eiropas Savienības tiesībām. Un tagad pienācis laiks rīkoties. Mums jāatbalsta mazākumtautības, lai tās justos aizsargātas, respektētas un līdzvērtīgas. EPP eh, e tautas partijas grupas vārdā vēlos eh, pieņemt rezolūciju, lai aicinātu komisiju uh, uzsākt juridisko uh, darbību, lai um, rīkotos šī mazākumtautība drošības garanta ietvaros, šīs iniciatīvas ietvaros. Uh, Nu, šī jau trešā līdzīga iniciatīva, un šoreiz ceru, ka mums izdosies uh, arī uh, saskatīt uh, uh lietu izkustēšanos no vietas, komisijas konkrētu rīcību, nu, lai mēs uh, vismaz vienreiz piedzīvotu, kā iniciatīva uh, realizējas Eiropas Savienības līmenī. Paldies, nākamais runātais. Uh, paldies, priekšsādātāji, paldies. Uh, un labdien visiem! Nu, tas nebija viegli, bet jums izdevās. Paldies jums par to! Paldies, ka izskatrojāt arī uh, situāciju trešo pantu. Mēs zinām, kad uh, runa līgumā ir par Eiropas Savienības pienākumu nodrošināt daudzveidību. Nu, mēs runājam gan par attiecībām dalībvalstu starpā, gan par situāciju dalībvalstīs. Uh, Eh, es eh, vēlētos zināt, kā Silēzijas eh, mazākumtautība varētu gūt labumus. Mums polijā ap 800 tūkstošiem silēziešu. Un šeit es atrodu nu, tās pašas pazīmes, mm, kādas piemīt silēziešiem, bet mūsu tiesības neatzīst polijas likumdošanā. Mūsu valoda arī nē. Kā Eiropas Savienība var mums palīdzēt? kā mazākuma tautības, kā mana mazākuma tautība uh, var kaut ko iegūt no šī uh, safepack drošības garanta. Es nešaubos, ka iniciatīva ir lieliska, un uh, šādi uh, mēs uh, uh, veicināsim kulturālo un lingvistisko daudzveidību. Paldies! Tagad uh, Anna Donov, kas mums pievienosies. Uh, tiešsaistē. Pusotra minūtes atgādinu. Paldies priekšsēdātājiem! Es uh, atceros uh, pirms diviem gadiem parakstīto līgumu Ungārijā. Uh, pēc Ungārijas neatkarības uh, uh atgūšanas mēs uh, um, ļoti vēlējāmies pievienoties uh, Eiropas uh, saimei, bet mazākuma tautību tiesības uh, nedz Ungārijā, nedz Eiropas tiesību savienībā vēl pilnībā netiek ievērotas. Līdz ar to es atbalstu šo pilsoņu iniciatīvu. Atgādinu par Eiropas Savienības moto - vienotību daudzveidībā. Un tā ir viena no mūsu pamatvērtībām - aizsargāt uh, un palīdzēt mazākumu tautībām. Es ceru, ka šī iniciatīva palīdzēs, lai uh, šo kampaņu, tā teikt, vērstu plašumā Eiropā. Atgādinu, vairāk par miljonu parakstu savākts šīs iniciatīvas ietvaros palīdzēsim tiem, kas varbūt nav parakstījuši šo iniciatīvu, bet katru dienu dzīvo ar neaizsargātības sakām. Vēstījums ir skaidrs. Mēs vēlamies vienotu risinājumu Eiropā. Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem. Pienācis laiks rīkoties beidzot. Tagad Anna Licija. Paldies jums. Anna Licija runātājs sarakstā ja jūs eh, mums pievienojāties ļoti labi, bet es jūs neredzu. Nu, tad Romeo Frants būs nākamais. Jūs gan es redzu? Nē, arī neredzu. Arī nē. A jūs mēģināsiet? Jūs mēģināsiet ļoti labi. Romeo Frants, mēs jūs gaidām. Tur tāda podziņa jums eh, jāstartē video, jums jānospiež gan tā podziņa. Tad, tad runāšanas poga, atgādina priekšsādātājs. Nē, droši vien kaut kas neizdodas tehniskās problēmas. Nu, tad Kristians Teres ir nākamais. Paldies! Paldies! Es varat pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Mums jāsāk šī diskusija tiesiskajā uh, ietvarā. Mums uh, politiski nav vairs par to jārunā. Ja izlēmjam virzēties uz priekšu un kaut ko darīt, lai palīdzētu konkrētām mazākumu tautību grupām, kuras, starp citu, jau tika pieminētas. Kā tad mēs juridiski definēsim gan šīs grupas, gan to sastāvu, gan to palīdzību, gan teritoriālo piedarību? Man šķiet, tā ļoti juridiski vajadzētu aplūkot uh, šos konkrētos jautājumus. Izlasīju arī pamatiesību aģentūras ziņojumu, mm, kurā rakstīts, uh, ka mazākumtautību tiesības ir ārpus Eiropas Savienības likumdošanas. Un to šo jautājumu regulē uh, dalību valstis, tikai un vienīgi dalību valstis. Limbē komitejas uh, vārdā mums jārespektē katra individa tiesības Un uh, tātad, ja mums ir uh, mazākumtautību grupas, reliģiskās grupas, etniskās grupas, kur individuālās tiesības tiek pārkāptas, nu, tas, tas gan jāizskata gan parlamentā, gan komisijā. Labi, tagad Fernando Barēnā, jūs esat šeit? Sí. Sí, gracias, eh, pres... Jā, paldies, uh, priekšsēdētāji. Sveiciens visiem, uh, kas ir pievienojušies attālināti. Mēs no goja puses atbalstām šo iniciatīvu, tas ir ļoti vērtīgi. Mums ir vajadzīgi aktīvi pasākumi, lai minoritāšu valodas un kultūru aizsargātu. Svarīgi ir, um, lai mēs runātu par minoritātēm, jo tā arī ir politikas daļa, jo minoritātēm ir sava valoda un kultūra, un minoritāšu cilvēkiem arī ir tiesības, pamatiesības Eiropas Savienībā un nedrīkst pieļaut uh, diskrimināciju. Bet Eiropas Savienībai vēl nav izstrādāti tādi aktīvi pasākumi, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Uh, Viens no runātājiem teica, ka mm, 50 miljonu cilvēku piedal pie nacionālajām minoritātēm, tie ir 10% no iedzīvotājiem Eiropā. Es gribētu arī piekrist, ka um, ir jāveicina plurālisms, sociālā ekonomiskā attīstība. Un mums ir arī uh, tīkls uh, lingvistiskās daudzveidības uh, veicināšanai. Uh, Arī Basku zemes uh, autonomais reģions uh, iesaistās tiešā sadarbībā. Pusotras procents uh, no pievienotās vērtības ekonomikā um, to iegulda minoritātes. Un šeit ir runa ne tikai par valodu un par uh, antropoloģiskās attīstības um, respektēšanu. Šeit jādomā arī par ekonomisko ieguldījumu. Vinklera kungs, lūdzu. Godātie kolēģi, vispirms gribētu apsveikt šī ļoti svarīgā pasākuma organizatorus, un tad gribētu dalīties savās domās. Diversitāte daudzveidība Eiropas Savienībā ir ne tikai starp dalību valstīm, bet arī daudzveidība dalību valstu ietvaros. Šī te īpašā nacionālo minoritāšu kultūra ir neatņemama Eiropas kultūras mantojuma sastāvdaļa, kas ir bagāts. Diemžēl nacionālo minoritāšu situācija daudzos gadījumos pasliktinās valstu politikas dēļ dalību valstīs un arī rīcības trūkuma dēļ dalību valstīs. Tātad kultūras vērtība, eh, ko eh, pie, sniedz minoritāts, ir apdraudēta. Uh, Un es piekrītu uh, Minority Safe Pack iniciatoriem, ka tagad beidzot ir jārīkojas. Mums ir jāredz uh, Eh, tāda kultūras atdzīvināšanas politika, tāda jau ir Eiropas dalībvalstīs, eh, tā ir jāņem par piemēru un komisija ir jārīkojas. Es pilnībā atbalstu priekšlikumus, eh, kas ir iekļauti Minority Safepack iniciatīvā, kā to prezentēja iniciatīvas autori, bet, protams, kolēģi, būtiskiem pasākumiem ir vajadzīgi arī nozīmīgi finanšu resursi. Tātad es atbalstu Uh, ļoti svarīgās ETP uh, grupas uh, kolēģi Karla Heinz Lamberts, bijušā kolēģi reģiona komitejā, teikto. Kolēģi, ja mēs saskaitām visus pilsoņus, kas pieder nacionālajām un valodu minoritātēm Eiropas Savienībā, tā būtu kā piektā lielākā dalībvalsts pēc iedzīvotāju skaita. Uh, Tie ir nodokļus maksājuši pilsoņi un pasākumi, ko piedāvā Menortīs AFPEC um, resursi, tad nāktu arī no pašiem saņēmējiem. Un uh, Lorants Vincent, uh, kungs, es pateicos viņam par iniciatīvu rezolūcijai, uh, kas prasa rīcību. Paldies! Tagad pāriesim pie Freda Matika kunga. Lūdzu, jums uh, vārds. Nav? No? Vai jūs tur esat? Jā, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi, dalībnieki. Vispirms gribētu paust apmierinātību ar to, ka šī uzklausīšana tiek noturēta un ka mēs varam uzklausīt eh, detaļas, kas tad slēpjas aiz minoritīvas AFP. Tā ir tāda cēla iniciatīva un eh, es eh, to redzu kā tādu, kas balstās uz Eiropas Savienības pamatvērtībām. Un uh, Mums ir jācīnās par līdztiesību, bet vēl tik tālu nesam tikuši, mm, nav pietiekam daudz rezultātu šajā cīņā. Eiropas Savienība ir kā kopīgs mājas, un tām ir jābūt mājām visiem, pilnā vārda nozīmē. Jārespektē visas kultūras, vēstures, tiesības, uh, un jāuzsver tas, ka visi cilvēki piedzimst vienlīdzīgi, un tas ir jārespektē visā, ko mēs darām. Un es ceru, ka Minorities Aspect diskusijas, kas šodien tiek uzsāktas, turpināsies eh, tādā eh, uz cilvēktiesībām balstītā veidā, nodrošinot visu Eiropas Savienības pilsoņu pilnīgu līdztiesību. Un noslēgumā ļaujiet uh, man uzsvērtu moto, par ko vienojāmies pirms daudziem gadiem un kas pilnībā atspoguļo to galveno vēstījumu, ko šodien šeit apspriežam, tie ir vienoti daudzveidībā. Paldies! Tagad uh, François Alfonsī. Jūs esat pievienojies, jā, priekšsēdētāji, es esmu šeit. Jūs esat šeit, protams. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka um, organizēt šīs ļoti būtiskās debates. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir procedūra, ar kuras starpniecība Eiropas Savienība uh, var tieši uh, saņemt pilsoņu uh, iniciatīvas, uzņemt kontaktu. Uh, ar pilsoņiem, un uh, minority safepack nonāk parlamentā ar vairākām miljoniem pārā, miljonu parakstu, un tas uh, nozīmē, ka tas ir svarīgs uh, um, aspekts, kultūra, valoda ir svarīgs aspekts Eiropā. Es pats, kā no Korsas nācis, es varu par to liecināt mums joprojām ir jācīnās par to, ka mums, lai mums būtu vienlīdzīgas tiesības Eiropā. Vēsture Eh, dalībvalstīs ehm, arī izskaidro to, kāpēc eh, daudzām eh, valodu un kultūras minoritātēm joprojām vēl ir jācīnās par savām tiesībām, sniedzot konstruktīvu, atvērtu un dāsnu atbildu šiem pilsoņiem, Eiropas Savienība dos ieguldījumu šo pagātnes mantojumu pārvarēšanā, šo konfliktu pārvarēšanā Eiropas parlaments eh, ar savām debatēm arī dos savu ieguldījumu, tam tas ir jādara, un būs arī rezolūcija, par ko mēs balsosim, un es gribētu lūgt Jurovas kundzei pieņemt zināšanai eh, komisijai to, ka šis minoritāšu jautājums ir izšķirīgi svarīgs, un komisijai vajadzētu pievērst būtisku uzmanību šai iniciatīvai, kur ir parakstījusi miljonus pilsoņu. Romeo Frants kungs tagad esot gatavs runāt. Ja jūs esat gatavs izteikties, esat pievienojies, tad es varu jums dot vārdu. Frants Kungs, Romeo Frants, lūdzu. Jā, paldies, dārgie um, klātesošie dāmas un kungi. Šis parlaments jau ir vērsis uzmanību uz šo te um, situāciju, kāda ir Eiropā, kas nav laba pilnībā tiek uh, novērsta pieeja veselības aprūpas uh, mājokļu jautājumiem, tātad Romi uh, saskaras ar izstumšanu. Tā ir problēma, kas mums ir jāatrisina gan Eiropas Savienībā, gan arī kandidātu valstīs Rietumbalkānos. Eiropas pilsoņu iniciatīva piedāvā um, netaus milzīgākos soļus, bet tie ir būtiski. Romu situācija, viņi dzīvo nabadzībā, diskriminācijā, to var uzlabot tikai ar konkrētiem eh, likumdošanas aktiem, kas ir mērtiecīgi un pienācīgi finansēti. Un tam papildus ir jābūt monitoringa mehānismu par to, kā nauda tiek tērēta. Un tomēr, kad mēs runājam par romiem, tad um, tas tiek runāts galvenokārt kontekstā ar nabadzību un eh, diskrimināciju. Mums vajadzētu uzsvērt arī šo te daudzveidību, uh, kā piemēru. Eh, Romi, tātad ir tikai viena grupa, eh, romāņu tautu saimē, tur ir vairāk kā 200 dialekti un eh, vairāk būtu jādara arī, lai aizsargātu valodu, vēsturi, kultūru, tā ir daļa no Eiropas mantojuma. Un tas varētu pacelt pašapziņu daudziem simtiem tūkstošo cilvēku. Uh, Um, UNESCO apdraudēto valodu sarakstā ir šīs valodas un uh, Eiropas valodu daudzveidības centra izveide varētu palīdzēt uh, apturēt šo uh, tagadējo tendenci un šai parlamentā vajadzētu pieņemt rezolūciju par Minority Saifpak. Paldies, tagad uh, Ričards Černeckis. Es saprotu, ka viņš ir pievienojies attālināti. Černecka kungs. Are you ready? Vai jūs esat gatavs izteikties, vai jūs esat pievienojies? Jep, jep. Now you made it. <laughs> Jā, tas jums izdevās. Hello, uh, witam serdecznie e, Państwa. Dziękuję za możliwość udziału. Paldies, priekšsādātāji, paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs. Nacionālās un valodu minoritātes ir eh, Eiropas pievienotā vērtība, un arī eh, dalībvalstīs tā ir vērtība. Polijā vienmēr eh, ir bijušas dažādas tautības, dažādas valodas, tas ir mūsu mantojums. Un daudzās citās dalībvalstīs situācija ir līdzīga. Šobrīd uh, ir arī zināmas problēmas, jo bieži vien ir uh, sarežģīti aizsargāt minoritātes, minoritāšu uh, valodas. Mūsu modernajā laikmetā ir šī te citu valodu ekspansija, vairākuma valodu ekspansija dažādu procesu rezultātā. Nevienmēr minoritāšu tiesības tiek ievērotas. Piemēram, poļi eh, nebauda minoritātes statusu Vācijā, kaut gan vairāki miljoni poļu tur dzīvo. Bet eh, eh, tas, kas tiek teikts par bezvalstniekiem, tas arī rūpīgi jāizpēta. Dalība valstis var pieņemt nacionālu likumdošanu, lai aizsargātu minoritātes, un tās ir dalībvalstis, kuras lēmj par to, kas būs viņu pilsoņa un kas nebūs viņu pilsoņa. Dalībvalstīm nedrīkst atņemt šo iespēju, un tomēr fakts ir tāds, ka būtu labāk jāaizsargā minoritātes. Priekšsēdētājs pārtrauc. Thank you. That was it. Paldies, tas arī bija viss. Lūdzu, ievērojiet laiku, jo mēs jau esam aizkavējušies eh, diezgan ilgu laiku, un tā nu tas ir. Laiks ir ierobežots, eh, arī tūkojums mums ir ierobežot laiku, tāpēc ir tas jāpatur prātā. Kur ir Tūmas kundze? Jūs esat šeit, klāt? Nē, es atvainojos. Nākamais runātājs. Es runāšu savā valodā. Este bine să discutăm despre drepturile minorităților. Jā, paldies. Ir ļoti labi, ka mēs varam apspriest minoritāšu tiesības daudzveidīgā Eiropā. Eiropā mums jau ir laba prakse. Rumānijā, manā valstī, mums ir um, visa līmeņa izglītība lingvistiskajām minoritātēm. Uh, mūsu lielākā universitāte, tajā ir nodaļa, kur var mācīties rumāņu, vācu, ungāru uh, valodā, un ir arī jūdeisma uh, studijas. Mums ir arī minoritātes pārstāvētas parlamentā, un uh, mūsu prezidents arī pārstāv uh, Eh, minoritāti Klaus Werners Johannes un trešās lielākās pilsētas mērs Rumānijā ir eh, Vācijas pilsonis. Un eh, Bukarestas pašvaldības priekšsēdētājs ir Francijas pilsonis. Rumānijā mums ir vairāk kā 200 likumdošanas aktu, kas runā par minoritāšu tiesībām. Minoritātēm ir pieeja uh, um, finansējumam gan no valdības, gan no Eiropas. Tur nav nekādas diskriminācijas. Ir vairāk kā 500 vietējo pašvaldību iestāžu, kur mums ir minoritāšu pārstāvji, un vairāk kā 220 um, pašvaldību priekšsādātāji ir no mazākumtautību kopienām. Tātad mums ir laba praksa, kas um, ir labi sev parādījusi arī Eiropas līmenī. Paldies! Jau sākumā teicu, Minoritāšu aizsardzība ir vērtība, ļoti svarīga Eiropas vērtība, bet tās runāt arī likumdošanā. Un, un tas tiek arī ievies Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tagad nākamais runātājs Jana Tūma, kur arī ir klāta Jana Tūma. Jana Tūma, or Tom, Toma vai Tūma, varbūt nepa, neizrunāju viņas vārdu. Nē, viņa ir pievienojusies attālināti. Lūdzu, runājiet. Speak bottom, video. Nospiediet uh, podziņu speak. Jana Toma, vai jūs esat pievienojusies? Nope. Nē. Tad varētu pāriet pie Tatjanas Ždānokas nākamās runātājs. Vai jūs esat uh, šeit? Yes. Yes. yes. There you are, Tatjana. Jā, Tatjana, jūs tur esat. Jā. Sveicu visus uh, dalībniekus un, uh, protams, Minorities AFPAC autors, iniciators. Es gribētu runāt par vienu jautājumu šajā iniciatīvā. Un uh, tas ir kā tuvināt um, līdztiesību bezvalstniekiem, tā skaitā Romiem. Es uh, tiešām piekrītu Mlināras kundzei, kur uh, runāja par šo punktu, proti, ka direktīva par ilgtermiņa uzturēšanos ir jāgroza, bet šī direktīva uh, risina problēmas, kas ir saistītas ar uh, galvenokārt ekonomiskiem un sociāliem aspektiem, nodarbinātību, uh, un tā tālāk, bet ir virkne tiesību, kas ir pieejamas tikai pilsoņiem, pat Eiropas Savienības pilsoņiem, pat ja šis Eiropas Savienības pilsonis dzīvo citā dalībvalstī, nevis savā, un tās ir tiesības piedalīties vietējās un Eiropas vēlēšanās. Bet uh, pastāvīgajiem iedzīvotājiem, bezvalstniekiem, uh, lielākā daļa no kuriem ir dzimuši šajā valstī mm, un nav nevienas valsts pilsoņi, tā skaitā nevienas dalībvalsts pilsoņi, viņiem nav šīs tiesības. Un, protams, es piekrītu Černēcka kungam, ka pilsonības piešķiršana ir dalībvalstu kompetence, bet dalībvalsts eh, arī var nākt klajā ar šiem priekšlikumiem. Un es gribētu uzzināt, uh, arī, ko komisija domā par to, kā dalība valsts var nākt klajā ar deklarāciju, ka tā bezvalstniekus, nepilsoņus uzskata par eh, pilsoņiem, kam ir tādas pašas uh, tiesības, kādas uh, Eiropas Savienības likumdošana piešķīra Eiropas pilsoņiem. Un šī Eiropas pilsonība, mēs taču visu to vēlamies. Paldies! Now, again, we move to days. Paldies, Ždanaks kundze. Tagad Dace Melnbārda, lūdzu. I got listed, Mrs. Melbārde. Lūdzu, Melnbārds kundze. Es, um, es runāšu no uh, mazas valsts un mazas kultūra telpas uh, skatu punkta. Um, jautājums par mazākumu tautībām ir skatāms plašākā kontekstā ņemot vērā katras valsts vēsturi, kultūru, tiesisko un arī ģeopolitisko situāciju. Un absolūti nav šaubu, mazākuma tautību tiesību ievērošana ir Eiropas kopienas pienākums. Tomēr uh, radīt, uh, uh, to īstenošana mazākuma nedrīkst radīt riskus, kādas valsts sabiedrības segregācijai un apdraudēt tās vienotību un pat nacionālo drošību. Uh, Piemēram, ja Latvijā kā padomju režīma rusifikācijas sekas turpinās pastāvēt divas nošķirtas kopienas un informācijas telpas, no kurām viens satura veido un kontrolē Kremļa ideologi, mēs nevaram sagaidīt šeit uz vienotām vērtībām saliedētu sabiedrību, tajā skaitā sabiedrību, kas respektē Eiropas pamatvērtības un brīvības. Un, diemžēl atsevišķas uh, pilsoņu iniciatīvu ieviešanas uh, um, Eh, idejas man tiešām rada bāžas par to, ka caur Eiropas durvīm mēs eh, Latvijā varam eh, legalizēt Krievu valodas dominējošo stāvokli. Tā pašā laikā Latvijas satversmes tiesa, skatot jautājumu par mazākumtautību tiesību ievērošanu Latvijā, savā slēdzienā secināja, ka tieši neatkarīgas Latvijas atjaunošana, tās īstenotā integrācijas politika, uh, Uh, ir devusi iespēju visām, un gribu uzsvērt, visām mazākuma tautībām atgūt un izkopt tām raksturīgo uh, patību. Tāpēc papildus atbalsts, uh, arī finansējums šādām iniciatīvām, kas ir līdzsvarota sabiedrības integrācija, būtu tikai atbalstām. Thank you. Now we move to Basil Blaga, which is also present in the room. Please, you got... Blagas kungs, lūdzu, jūs esat klāt zālē. Lūdzu, jums vārds. Vă mulțumesc. Încep prin a spune. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt uh, pasakot, ka es atbalstu pilsoņu demokrātisku iesaisti lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī, bet pilsoņu iniciatīva nedrīkst būt pārāka par uh, līgumiem un uh, līgumu garu. Uh, Tas viss izklausās ļoti jauki, šāda te iniciatīva atbalstīt nacionālās minoritātes, bet šeit tomēr ir problēmas. Iniciatīva eh, nesaka, ka, lai tas viss konkretizētos, mums būtu jāmaina Eiropas Savienības līgumi, bet arī dalībvalstu konstitūcijas. Iniciatīvā tiek runāts par kolektīvām tiesībām, balstoties uz etniskiem kritērijiem, kamēr Eiropas Savienības līmenī mums vēl nav pat skaidra nacionālo minoritāšu definīcija. Uh, Ieviešot šādu iniciatīvu, eh, ietekme varētu novest pat pie vēl lielākas šķelšanās mūsu sabiedrībās. Protams, Eiropas Savienībā ir 15 miljoni pilsoņu, kas pieder eh, minoritātēm. Protams, katrai no tām ir sava specifika, raksturiezīmes eh, sociāli, geogrāfiski un tā tālāk, bet pirms mēs runājam par šādas iniciatīvas ieviešanu, mums vajadzētu saņemt skaidrs atbildes uz visiem šiem problēmu jautājumiem. Paldies! Man saka, ka Jana Toma beidzot ir pievienojusies. Ja jūs tur esat un esat gatavi runāt, lūdzu, nospiediet podziņu spīk un tad varat izteikties. Sorry, sorry. Can you make it now? We're giving it a second try. Yes. Can There you hear me? There you are. Yes. Thank you. Thank you, Chair. Sorry. Paldies, priekšsādātāji, atvainojos. Manam datoram bija problēma. To reflect what I just heard listening to you. First... Pirmkārt, par to, kas tikko tika teikts, paldies organizatoriem un īpaši pasakos, gandrīz kā Eirovīzijā 12 uh, eh, punkti um, Angelikai Linārai un uh, Tatjanai Ždanokai, par to tad nerunāšu, ko viņas izteicās. Dairāki runātāji minēja vienotību daudzveidībā. Mēs visi zinām, ka šis te sauklis neatiecas uz nacionālajām minoritātēm. Ehm, piemēram, manu minoritāti tas neskarās. Esmu krievieta no Igaunijas, un mēs tikko dzirdējām, ko tas eh, nozīmē daudziem mūsu tautiešiem. Um, Runājot par nacionālo minoritāšu asimilāciju, tas tiek eh, darīts, un mēs nevaram kampaņu īstenot dzimtajā valodā, piemēram, vēlēšanās. Un eh, mēs nedrīkstam, mēs nedrīkstam, mums nav atļauts īstenot mūsu um, četras brīvības Eh, pārvietošanos brīvību, eh, pakalpojumu brīvību, strādāt un tā tālāk, bet eh, mums ir visiem skaidrs, ko tas nozīmē, ka ir tāds kā iesaldēts konflikts sabiedrībā. Mēs zinām, pie kā tas var novest. Tātad es mums visiem vēlu ne tikai auglīgas e, diskusijas, kā Vēra Jurova sākumā teica, bet arī auglīgu klausīšanos. Un es tiešām ceru, ka mums šī iniciatīva būs veiksmīga. Paldies! An... Tagad ātri, jo mums e, vēl ir viens uh, rauns ar. Uh, komitejām, kas ir uh, iesaistīts, un arī deputāti zālē ir pieteikušies runāt, bet laika tiešām nav daudz, jo mums vēl ir jāuzklausa Eiropas komisija, pilnīgi noteikta, viņiem ir jāuzņemas iniciatīva pēc šīs pilsoņu iniciatīvas, uh, lai tas viss uh, materializētos likumdošanā, un tad mums arī ir jāuzklausa reakcija no pamatiesību aģentūras pārstāvju, un, protams, arī uh, tiem, kuri uh, organizēja šo pilsoņu iniciatīvu. Tātad lūdzu ievērojiet noteikto laiku. Tagad nākamā runājošo kārta. Sāksim ar Herbertu Dorfmana kungu. Lūdzu, jums vārds, Herbert. Herbert in Verbindung. Herberts savienojumā. Paldies par man doto vārdu. Es gribēju vēlreiz uh, uzsvērt, cik svarīgi ir uh, minoritātēm uh, uzņemties politisko atbildību, piedalīties dažādo politisko procesu veidošanā. Un, ja runājam par minoritātēm, eh, vairāk jau to norādīja, ir minoritātes, kam klājas visai labi, un ir tādas, eh, kam klājas sliktāk. Ja cilvēki paši var būt pietiekami autonomi piedalīties politiskajos procesos, tad eh, parasti viņiem arī klājas labāk kādā valstī. Jābūt šai politiskajai iesaistē demokrātiskajos procesos. Tas, protams, nevienmēr notiek tā automātiski. Gribēju pieminēt eh, to, kas notiek Eiropas parlamentā. Apmēram 10% no eiropiešiem piedar eh, vienai vai otrai minoritātei, un eh, viņi Eiropas parlamentā nav pietiekami labi pārstāvēti bieži vien šī politiskā pārstāvniecība nav pietiekami plaša. Mums to noteikti nevajadzētu aizmirst šajās debatēs un vajadzētu arī Uh, saprast, ka tam nav nekāda sakara ar segregāciju, kā teica iekšē, iepriekšējā runātāja. Arī uh, minoritātēm pašām vajag uh, uzņemties politisko atbildību tajās valstīs, uh, kur tās dzīvo. Un, uh, protams, arī Eiropas parlamentā tam ir jābūt plašāk pārstāvētām. Paldies, priekšsēdētājs. Man teica, ka tagad eh, varēs runāt tikai pa minūtei. Mums ir tagad laiks tikai līdz pulkstens 11.00. Būs arī otra diskusiju kārta, ko uh, vadīs Dāce Melbārdas kundze, bet tagad lūdzu nerunājiet ilgāk par minūti. Tagad Rasmus Andresens. Vai esat mums pieslēdzies? Jā. Paldies uh, visiem, uh, kas izteicās, un jāsaka, uh, ka ir jāpasakās arī 1,3 miljoniem Eiropas pilsoņu, kas šo iniciatīvu gal galā ir parakstījuši, jo tikai tādēļ mēs varam par to šodien šeit apspriesties. Un ir ārkārtīgi bēdīgi, ka Eiropas Savienības institūcijas nav darījušas pietiekam daudz, lai aizsargātu minoritātes pēdējo gadu laikā. Varbūt, ka šī uzklausīšana varētu būt tāds pirmais solis, pirmais dzinolis Eiropas institūcijām, lai kaut ko sāktu darīt. Pirmām kārtām ir jāpasargā minoritātes pret diskrimināciju, ir jāievēro to tiesības. Es gribēju pieminēt vairākus simtus tūkstošus bezvalstnieku Eiropā, kas nevar baudīt ne izglītības, ne veselības, ne arī nekādas citas tiesības par pamatiesībām vispār nerunājot. Jārunā par konkrētiem projektiem, ko finansētu ar ES budžetu. Es pats strādāju strādāju budžeta komitejā, tādēļ mums šeit ir jādara vairāk, manuprāt. Komisijai arī ir jāsarosās, pietiek te skaistu runu, ir jāsāk rīkoties, un komisijai tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Paldies, tagad izaskuna Bilbao kundze. Gracias, presidente. Eh, la Unión. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā jau ir vairāki likumdošanas uh, priekšlikumi, normas, kas runā par minoritātēm un to tiesībām. Un pateicoties pilsoņu iniciatīvai, mēs tagad varam par to runāt plašāk, ir jāpiemina arī pamatiesību harta. Mums noteikti ir jāturpina veicināt kultūrālās daudzveidības bagātības attīstība. Tas ir liels dārgums. Ir situācija, diemžēl, tāda, ka daudzās valstīs šī daudzveidība tiek ignorēta un minoritātes tiek diskriminētas, un tas Eiropas kultūras mantojumu noplicina. Diemžēl mēdz būt arī nu, tāda rīvēšanās sabiedrībā. Mums Eiropas līmenī vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, Francūži, vācieši, tie, kas paši var runāt savā dzimtajā valodā, eh, varbūt eh, nevienmēr saprot, kā jūtas minoritātes, bet arī jā, jāaizsargā minoritāšu valodas, piemēram, basku valoda, jābūt pieejamām filmām, eh, citās valodās arī Oskaru mēdz saņemt filmas, kurās runā minoritāšu valodās. Tātad tas ir jādaudzina un jāpopularizē daudz vairāk. Basku parlaments atbalsta mūsu iniciatīvas. Lūdzu, ievērojiet vienu minūti, kas jums piešķirta, saka runātājs Katarina Ksē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo iniciatīvu. Pamatiesības eh, Eiropas Savienībā ir piederīgas jebkuram vienalga. Uh, kur jūs dzīvojat un kāda ir jūsu tautība. Apmēram 8% no ES pilsoņiem piederīgi kādai nacionālai minoritātei. Eiropas Savienība ir uh, alaži iestājusies par uh, minoritāšu tiesību aizsardzību, bet eh, ir dalība valstis, eh, kas pirms iestājas eh, dod skaistus solījumus, bet nevienmēr tos ievēro jau kļuvušas par dalību valstīm. Mums ir jāaizsargā minoritātes pilnīgi visās dzīves jomās, politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā plāksnē, lai cilvēki varētu izteikties dzimtajā valodā un turpināt attīstīt un lolot savu kultūru ir pienācis brīdis saprast, cik liela bagātība dārgums ir šī valodu un kultūru daudzveidība. Ir jāatbalsta arī reģionālās un minoritāšu valodas. Mēs nākotnē varēsim vēl labāk ar skatus atpakaļ novērtēt šādu iniciatīvu nepieciešamību. Eiropas Savienībai ir jānāk klajā ar ambiciozu plānu par minoritāšu aizsardzību. Diemžēl uh, ir liela tehniska traucējuma, un tādēļ tūki nevar iztūkot pilnīgi visu, ko saka runātāji. Paldies, lūdzu, nerunājiet ilgāk par vienu minūti, saka priekšsēdētājs. Mums ir jāuzklausa gan uh, organizātoru, gan arī komisijas atbildes. Lūdzu, nākamais runātājs. Lūdzu, Es eh, tagad eh, veikšu mazu eksperimentu. Runātājs runā katalāņu valodā. Uh, apologize to translators. I was runātājs atvainojas tūkojiem, jo eh, katalāņu valoda netiek tūkota. Un šī ir desmitā lielākā valoda Eiropas Savienībā, un es to nevaru izmantot ne plenārsēdēs, ne arī kur citur. Un Mazākajā mm, Eiropas Savienības valodā runā 400 tūkstoši runātāju, bet eh, katalāņu valoda savukārt netiek nekur aizsargāta. Priekšsēdētājs man atņēma pusminūti no manas runas, tādēļ nevarēšu pateikt visu, kas ir man uz sirds. Tik Astu, tikai 8% no tiesas spriedumiem tika sastādīti katalāņu valodā 2017. gadā. Tie bija 20% 2004. gadā. Jūs paši varat novērot, kāda ir šī attīstība. Tas ir jāņem vērā, piešķirot struktūru fondu līdzekļus. Ja jūs vēlaties patiešām veicināt minoritāšu daudzveidīgumu, m, mm, uzskatāt to par cilvēktiesībām, tad būsim konsekventi un darīsim kaut ko lietas labā. Paldies! Es jums neatņēmu pusminūti. Jums bija pat īstenībā pusotra minūte piešķirt, saka priekšsēdētājs. Antors Dalī lūdzu. Viņš ir klāt zālē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamentā mēs ļoti gari runājam par pamatiesībām. Mēs eh, ceturtdienās eh, parasti visu priekšpusdienu eh, veltām debatēm par cilvēktiesībām, pamatiesībām visā pasaulē. Un tāpat laikā ir vairāk par 50 miljoniem pilsoņu, uh, kas ir piederīgi um, valodas vai kādām citām minoritātēm un cieši no diskriminācijas katru mīļu dienu. Mums ir kaut kas jāmaina, ir jābūt konkrētam likumdošanas priekšlikumam, kas ļaus visiem Eiropas pilsoņiem justies beidzot kā mājās. ir jāievēro arī eh, kaut kādas pamatnormas šajā jomā. Mums pašiem pirmām kārt ir jāsakop savu durvi priekšu, pirms mēs mācām citiem, kā rīkoties. Paldies, Stogāru kundze vēlas izteikties. Viņa gan nebija runātāja sarakstā, eh, bet eh, lūdzu, jums vārds uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji minoritāšu tiesības ir ārkārtīgi būtiskas, un es esmu gandarīta ka mēs jau tās aizsargājam. Es ceru, ka dalību valstu valdības mums sekos. Eiropas padoma arī par to runā, tas ir minēts līgumos, kā to pieminēja eh, kolēģis Ranaš Bogdans. Es gan nedomāju, ka mums tagad vajadzētu pārakstīt līgumus šajā aspektā. Mums ir jāsaprot, ka ir iespējami interešu konflikti. No 2007. līdz 2018. gadam Vinklera kungs koordinēja parakstu vākšanu bet pirms tam viņš strādāja Jozefa Antala zināšanu centrā Budapeštā. Šim centram tiek katru gadu piešķirt apmēram 2 miljonu eiro, ko piešķir Ungārijas valdība. Un, e, Viņš arī uh, ir saņēmis 67 tūkstošus eiro uh, e, 2019. gadā kā atlīdzību strādājot uh, šajā centrā. Uh, Vai tad tas nav interešu konflikts? Mums noteikti vajadzētu to ļoti e, rūpīgi izpētīt, un ir arī jāsaprot, cik daudz budžeta tiek piešķirts. Tika piešķirts e, šī centra darbības ietvaros e, patiešām aizstāvot minoritāšu tiesības, un cik e, nonāca Vinklera kunga rīcībā. Jā, kolēģi, nu pat pieminēja man vārds, saka Vinklera kungs, es domāju, man ir tiesības rēģēt. Jā, protams, ne, mēs neesam par visu vienas prātis. Um, Vinklēr kungs pārtrauc priekšsādātāju. Mums vēl būs otrā diskusija kārta. Sarsa Leho kungs lūdzu tagad runās. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, nāku no Spānijas, uh, kurā daudzveidība uh, ir ļoti augsti prioritāšu sarakstā, un politikā arī daudz tiek darīts, lai saglabātu šo daudzveidību. Ja runājam par minoritāšu aizsardzību un nacionālistisko kustību prasības, nu, mums vajadzētu nošķirt šos divus fenomenus. Bieži vien uh, Eh, šeit eh, tiek eh, jaukti vairāk principu kopā mazākuma tautības, kas vēlas izjaukt hegemoniju, kas vēlas mm, panākt šķelšanos sabiedrībā. Kataloņu, katalāņi jūtas traucēti, ja kāds runā spāņu valodā, un tādā veidā Viņa uzlūko eh, savus līdzpilsoņus it kā citas eh, valsts pārstāvis. Mums jārunā par eh, mierīgu līdzās pastāvēšanu, par iecietību. Eiropas Savienība radās uz nacionālismu drupām. Mums ir nepieciešama kopīga saliedēta Eiropa, ir jābūt civilizētiem, ir jāciena vienam otru, un mēs nedrīkstam pieļaut uh, tālāku nacionālismu uzplaukumu, kas var pārvērsties katastrofā. Priekšsēdētājs mums patiešām ir jāsteidzas, un man ir jādod vārds um, komisijai. Uh, Vinkler kungs, jā, nu mani pieminēja tieši, tādēļ es atļaušos izteikties. Rumānija ir pret šo projektu Rumānija zaudēja divas tiesas prāvas šajā gadījumā, un es varu jums piedāvāt izskatīt sēdes protokolu, bet manis vadītā platforma uh, Un mani vēlētāji mani ievēlēja Eiropas Savienībā. Tātad 500 tūkstoši ungāru, kas dzīvo Rumānijā, arī mani vēlētāji parakstīja šo uh, iniciatīvu. Nu, un tādēļ jau tika ievēlēts Eiropas parlamentā. Priekšsēdētājs, nu, protams, ja nebūtu komisijas, tad šitādas, šādas iniciatīvas vispār nebūtu. Un, uh, Iniciatīva ir domāta, lai komisija uz to reaģētu. Tas ir uh, liels pārbaudījums. Vismaz seši dažādi likumdošanas um, akti pastāv šajā jomā, ko apspriež sešas komitejas Eiropas parlamentā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, saka Sāstamoinēns kundze. Godātie deputāti Minoritāšu tiesību uh, cienīšana ir viena no ES pamatvērtībām, un tas ir princips, kas ir arī pieminēts Eiropas Savienības līgumā. Cilvēku diskriminācija, vēršoties pret kādu konkrētu tautību, ir aizliegta saskaņā ar pamatiesību hartu. Un uh, mēs to visu ņemam vērā tad, kad pieņemam uh, savus politiskās vadlīnijas komisijā. Uh, Komisijas priekšsēdētāja Urzula Fonderlajen teica, ka mēs vēlamies līdztiesības savienību. Tādēļ komisija garantē, ka pamatiesības un arī minoritāšu tiesības tiek cienītas vienmēr, kad tiek īstenotas Eiropas Savienības likumdošanas tiesības. Mēs runājam par pamatiesību iekļaušanu pilnīgi visās politikas nostādnēs. Paldies par šīm ražīgajām diskusijām. Uh, par šo tik vērtīgo pilsoņu iniciatīvu. Tagad es runāju par līdztiesīgumu, vēlāk mans kolēģis runās tieši par kultūras un valodas aspektiem. Ja runājam par līdztiesību Eiropas Savienībā, gribētu atgriezties pie diviem kom politikas uh, pamat lēmumiem, kas tika pieņemti nesen, tātad akcijas plāns, rīcības plāns pret rasismu, kas tika pieņemts septembrī, un mēs uzsvērām, ka uh, ir jācīnās pret rasismu Eiropas Savienībā visiem līdzekļiem, tātad tam ir jābūt rīcības plānam, tas nedrīkst palikt tikai, nu, kaut kāds dokuments. Mums ir jārunā, protams, arī par etniska, etnisko izcelsmi, kas varētu būt būtiska šim um, minoritāšu uh, iniciatīvas projektam. Mēs pieņēmām arī nostādnes 2030. gadam, nosakot arī uh, mērķus labāk integrēt Romu minoritāti dalību valstīs, runājot arī par nediskrimināciju, mājokļa piešķiršanas, veselības aprūpas sniegšanas un arī izglītības jomā. Tas ir līdzīgs uh, plāns šim. Um, pretrasisma rīcības plānam un dalību valstīm ir e, jāizveido savi nacionālie atbilstošie plāni. Ja runājam par finansējumu, šī politikas joma ir, viena no lielākā, ir viens no lielākajiem investīciju instrumentiem, kas ir domāts, lai cīnītos pret diskrimināciju Eiropā. Ir jāgarantē etnisko, e, marginalizēto e, minoritāšu uh, labāk iekļaušanu sabiedrībā. 23,5 miljārdi jau tika piešķirti šajā um, programmēšanas uh, laika posmā, lai varētu labāk palīdzēt arī marginalizētajām, tātad atstumtajām minoritātēm. Uh, Mēs arī pieprasām jaunas vadlīnijas attiecībā uz kohēzijas politiku, lai līdzekļi tiktu piešķirti ņemot vērā pamatiesības un pamatiesību hartas atsaucas ir jāiekļauj visās regulās, lai tas tiktu attiecināts uz pilnīgi visām politikas jomām bez izņēmuma. DFS uh, diskusijās par to tiek runāts, un, ja runājam par valsts atbalsta noteikumiem, to pieminēja diskusijās. Mēs uzskatām, eh, ka pašreizēja noteikumi eh, dalību valstīm ļauj eh, piešķirt pietiekam daudz finansējuma, lai garantētu nediskrimināciju savā teritorijā un. Mēs uzskatām, ka šādus projektus, protams, var atbalstīt. Tika pieminētas bezvalstiskas personas mēs gribam garām grozīt 2003. gada direktīvu par trešo valstu piederīgo tiesībām. Tur ir ņemts vērā arī bezvalstnieku status. Viņi tiek iekļauti šajā trešo valstu pilsoņu kategorijā. Mēs pārskatīsim šo Eh, regulu nākamā gada sākumā, domājot arī par ilgtermiņa uzturēšanās atļauju piešķiršanu bezvalstniekiem Eiropas Savienībā. Un eh, noslēgumā gribēju eh, pieminēt demokrātijas rīcības plānu, kas noteikti būs ļoti vērtīgs instruments šajā jomā. Un mēs varam pārliecināties, ka esam patiešām gatavi iekļaut visas um, pilsoņu, nepilsoņu grupas demokrātiskajos procesos. Bija ļoti vērtīgi šodien uzklausīt jūsu uh, viedokļus. Paldies! Jā, nu tagad. Uh, Mums ir uh, jācenšas uh, pabeigt sēdi noteiktajā laikā. Un jāsaka, ka ir tikai pa vienam tūkam katrā kabīnē, un viņi mainās noteiktā laikā ļoti, ļoti precīzi. Mēs šo laiku esam jau pārsnieguši, saka priekšsēdētājs. Mums bija jābeidz precīzi 11. sēde. Lūdzu eh, visus runātājus, tā tad eh, esiet ļoti precīzi, mums darbs ir jāturpina. Tagad uzstāsies eh, pamatiesību aģentūras pārstāvs. Lūdzu, vai varat uzstāties ātri? Please. Lūdzu. Togenburga kungs, kur jūs esat? Jā, es jūs redzu. Tehniskā kvalitāte, diemžēl, ir tik slikta, ka nav iespējams tulkot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

soltumā Dear colleagues, I ask you to... Godāmie kolēģi, aicināšu jūs ieņemt vietas. Sveicu visus atpakaļ! Mēs sāksim šīs uzklausīšanas otro daļu, kas ir veltīta jautājumiem, kas attiecas uz kultūras komiteju, bet pieskarsimies arī jautājumiem, kas ir interesanti juridisko lietu un reģionālo lietu komitejām. Vēlos sirsnīgi sveikt mūsu vidū Eiropas pilsoņu iniciatīvas pārstāvjus - Valentīnu Insko, Viņš ir pilsoņu komitejas pārstāvis, kā arī ANO augstais pārstāvis Bosnijā un Hercegovinā. Tāpat arī sirsnīgs veicu Danielu Alfraideru. Viņš ir eh, FUN, jeb eh, Eiropas Nacionālo um, Nacionalitāšu Federatīvās Savienības vicepriekšādātājs, kā arī reģionālais ministrs Dienvidtirolas Bolzenas autonomajā reģionā. Sveicu mūsu vidū arī mūsu bijušo kolēģi, Eiropas parlamenta bijušo deputāti Angeliku Mlināru. Viņa arī ir FUN vicepriekšādātāja. Viņi izteiksies par iniciatīvas priekšlikumiem attiecībā uz vairākiem tiesību aktiem, attiecībā uz valodu daudzveidību un audiovizuālo politiku. Mēs runāsim par valodu daudzveidību arī tādā kontekstā, kā var piekļūt digitālajam saturam dažādas valodu minoritātes. Šis jautājums ir ārkārtīgi komplicēts, un šeit ir runa par grozījumiem audiovizuālo mēdīju pakalpojumu, kā arī autortiesību direktīvās. Mums ir jāapspriež vairāk punkti, Laika nav pārāk daudz, tāpēc lieka nekavēšos došu vārdu uzreiz pirmajam runātājam Īnsko kungam. Viņam tiek atvēlētas piecas minūtes. Īnsko kungs, lūdzu. Oh. Billion of okay. our fellow EU citizens. However, according to a briefing published just Saskaņā ar uh, informāciju, ko pagājušajā mēnesī uh, publicēja Eiropas parlamenta pētniecības dienests, um, ir ārkārtīgi daudz reģionālo valožu, valodu, kas uh, ir uz izmešanas robežas. Um, Tad, kad mēs uzsākām 2013. gadā minoritāšu SafePack iniciatīvu, Krizalda Krastiņa, mm, diemžēl, eh, nomira. Viņa bija pēdējā līvu valodas eh, nesēja, mm, un līvu valoda ir somugru valoda, kas, runāta, kas tika runāta Latvijā. Mēs eh, vēlamies norādīt, ka ir daudz šādu valodu uz izmiršanas robežas, tā skaitā kašaba un sāmu valoda. Mums gal galā ir jāsaprot, ka uh, šis ir ārkārtīgi liels dārgums. Sāmu valodā, piemēram, ir simtiem dažādu vārdu, kā var apzīmēt sniegu. Tas nozīmē, ka tas ir ārkārtīgi integrēti ekoloģijā. Tas ir pat vēl vairāk nekā mēs varam atrast terminu zinātniskajā terminoloģijā sniegam. Tas nozīmē, ka mums ir jāpievērš šim jautājumam, tam ir ārkārtīgi liela pievienotā vērtība. Uh, Mums ir jādara vairāk, lai mēs varētu aizsargāt valodu daudzveidību Eiropas Savienībā. Kaut arī valodu politikā ir dalībvalstu kompetencē, Eiropas Savienībā var stiprināt eh, reģionālās un minoritāšu valodas ar dažādiem pasākumiem. Mūsu piedāvātais risinājums ir izveidot Eiropas valodu daudzveidības centru. Tā būtu centralizēta Eiropas aģentūra, kas pievērstos valodu daudzveidības saglabāšanai un liktu īpašu uzsveru uz reģionālajām un minoritāšu valodām. Mēs tādā veidā vēlamies turpināt Eiropas parlamentā rezolūciju, kas tika pieņemta 2003. gadā un kas aicināja izveidot Eiropas valodu daudzveidības un valodu mācīšanās aģentūru. Likumdošanas rīks, ko mēs ieteiktu šim mērķim, ir Eiropas parlamentam padomas regula par Eiropas valodu daudzveidības centra izveidi. Ja runa par kompetencēm, šī aģentūra būtu atbildīga par ekspertu zināšanu, nodrošināšanu par valodu daudzveidību Eiropas Savienības institūcijām, iestādēm un aģentūrām. Tāpat arī tā varētu sniegt atbalstu dalību valstu iestādēm, darbojoties Eiropas Savienības tiesību ietveros, lai veicinātu valodu daudzveidību un Eiropas reģionālo minoritāšu valodu lietošanu. Šīs Eiropas valodu daudzveidības centrs tātad nodarbotos ar septiņām galvenajām darbībām. Pirmkārtām apkopot, analizēt un izplatīt informāciju un datus, kas būtu uzticami, objektīvi, salīdzināmi un sniegt informāciju par reģionu un minoritāšu valodām. Otrakārt, nodrošinātu ekspertu atbalstu Eiropas Savienības institūcijām. Treškārt, sniegtu atbalstu dalībvalstu iestādēm, lai formulētu politiku un pasākumus nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Ceturtkārt, palīdzētu dalībvalstīm atrast Eiropas Savienības fondus un programmas, kas ļautu aizsargāt un veicināt reģionu un minoritāšu valodas. Piektkārt tiktu organizēti pasākumi, kuru mērķis būtu nodrošināt informācijas apmaiņu starp pētniekiem valodu daudzveidības jautājumos. Seškārt publikācijas un pētījumi. Septītais izveidot un koordinēt Eiropas tīklu, kurā darbotos organizācijas, kas strādā valodu un kultūras daudzveidības aizsardzības jomā. Šādā veidā mēs varētu veicināt parāk prakses apmaiņu. Īsumā mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums par Eiropas valodu daudzveidības centra izveidi ļautu mums pildīt mūsu saistības, kas ir iekļautas līgumā par Eiropas Savienības dibināšanu trešajā pantā. Šeit ir minēts, ka Eiropas Savienība sargās savu bagāto kultūras un valodu daudzveidību un nodrošinās, ka Eiropas kultūras mantojums tiek saglabāts un stiprināts. Reģionā un minoritārās valodas veicina Eiropas Savienības valodu daudzveidību un ir daļa no Eiropas mm, nemateriālā kultūras mantojuma. Mēs aicinām Eiropas parlamentu to sargāt. Paldies! Uh, thank you, Mr. In Lielas paldies, Insko kungām! Nākamais runātājs uh, Alfrēderkungs. Lūdzu, jums 5 minūtes. Press the speak button, please. Nospiediet lūdzu runāšanas pogu. Kannst du mich hören? Vai jūs man dzirdat? Vai jūs man dzirdat? Jā, mēs jūs ļoti labi dzirdam. Paldies! Labdien! Sveicu arī jūs no savas puses, priekšādātājs kundze, Eiropas parlamenta deputāti. Mums ir ārkārtīgi liels gods šodien būt jūsu vidū un pastāstīt eh, par mums svarīgākajiem tematiem. Un eh, proti šie temati ir divi mūsu iniciatīvā. Mēs vēlamies runāt par valodām, kultūru un, jo īpaši svarīga mums ir daudzvalodība Eiropā. 22. pāntā Eiropas pamatiesību hartā ir eh, minēts, ka Eiropas Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Praktiskā ziņā, diemžēl, valodu un kultūras joma ir tikusi atstāta novārtā Eiropas Savienībā, jo īpaši, ja ir runa par mazām valodām, par minoritāšu atbalstu. Tātad šeit ir runa par mazākām sabiedrības daļām, mazākām valodām, kurām trūkst piekļuves dažādiem resursiem. Protams, ka šeit ir jāievēro subsidiotātes princips. Valodu politika galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē. Un tieši tāpēc šī situācija Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīga. Mēs rādzām, ka sadarbība ir notikusi ļoti atšķirīgos līmeņos. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu ieviest vienādus standārtus visā Eiropas Savienībā. Ir jānodrošina, lai visām mazajām valodām būtu piekļuve reālpolitikai, kas ļautu attīstīt un veicināt valodu un kultūras politiku. Tieši tāpēc mēs aicinām Eiropas parlamentu pievērsties šī jautājuma risināšanai. Uzskatām, ka šim tematam ir liela pievienotā vērtība. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina minimālie standārti Eiropas Savienībā. Substitāts princips ir novedis pie tā, ka dažas minoritātes, diemžēl, ir atstātas novārtā, un dažas valodas pat jau tiek apdraudētas. Tieši tāpēc mēs gadiem ilgi esam aktīvi pie šī jautājuma strādājuši un lūdzam jūs atbalstu. Valodu un kultūras daudzveidības nozīme ir uzsvērta ļoti daudzās institūcijās, gan padomē, gan komisijā, gan parlamentā, un tagad mēs gribētu sagaidīt no jums konkrētus priekšlikumus un atbalstu jau sagatavotajiem mūsu priekšlikumiem. Šeit ir runa par piekļuves atvieglošanu dažāda veida procedūrām. Vajadzētu vienkāršot arī kritērijus, jo ir pilnīgi skaidrs, ka eh, mazākām organizācijām ir sarežģīti piedalīties Eiropas projektos. Šajā iniciatīvā ir runa par dažādām prasībām, bet šīs prasības nevienmēr uh, attiecas eh, tikai uz tiesību aktiem. Uzskatām, ka ļoti svarīgs ir arī parlamenta politiskais atbalsts, tāpat arī sagaidām atbalstu no sabiedrības un komisijas puses. Dāmas un kungi, ar mūsu iniciatīvu mēs vēlamies nodrošināt, lai būtu daudz vienkāršākas prasības projektiem, jo īpaši valodu projektiem, un Šiem projektiem, protams, ir jābūt saskaņā ar jau pastāvošajām normām, bet mēs uzskatām, ka ir jādomā arī par jaunām programmām, kuras varēs finansēt no jaunā daudzgada finanšu plāna. Vajadzētu, protams, vienkāršot arī procedūras un nodrošināt vienkāršotu piekļuvi programmām. Ieteikumi un risinājumi valodu un kultūras daudzveidības saglabāšanai Eiropā ir pievienotā vērtība. Mēs to uzskatām par pievienoto vērtību. Un, protams, mēs gribētu jūs aicināt arī atbalstīt šo iniciatīvu tā, lai valodas varētu tikt mācītas, lai šī daudzvalodība tiktu saglabāta. Kā jau priekšādātāji norādīja, valodas ir daudzveidība arī citos pasaules kontinentos. Mums ir jābūt radošiem, lai mēģinātu saglabāt valodu daudzveidību. Tātad šeit ir svarīga valoda mācīšanās, un to vajadzētu skatīt pilnīgi visos līmeņos. Mēs eh, parlamentu gribētu aicināt skatīt šo jautājumu arī savā rezolūcijā. gaidām no jums atbalstu tuvāko mēnešu gaitā. Mēs eh, tātad ceram, ka Eiropas parlaments eh, atbalstīs mūsu iniciatīvu. Mēs vēlamies, lai nākamajā finanšu plānā Eiropas Savienībā mēs varētu pavirzīties uz priekšu. Tas noteikti mūs visus iepriecinātu. Paldies! Uh, very... Lielas paldies Alfrēdera kungām! Tagad es vēlētos dot vārdu Mlīneres kundzei. Jums arī ir atvēlētas piecas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, kolēģi! Es tagad izteikšos mazliet tehniskāk. Lielākā daļa no mums jau apzinās, kāda ir situācija. Jūs paši iespējams esat devušies uz kādu citu valsti Eiropas Savienībā un iespējams esat gribējuši noskatīties kādu dokumentālo filmu vai jūsu mīļākās futbola komandas spēli, jūsu um, jūsu valsts eh, televīzijas kanālā, bet jūs redzat, ka, diemžēl, citā valstī tas nav iespējams tiesisku iemeslu dēļ. Tas ļoti labi ilustrē to, ka digitālais vienotais tirgus, diemžēl, vēl ar vienu nav pabeigts. Tas ierobežo Eiropas pilsoņu intereses, un tām ir jo īpaši negatīva ietekme uz tiem pilsoņiem, kuri pieder reģionālai mm, Uh, valodas vai kultūras minoritātei. Tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši trīs priekšlikumus, kas ļautu uzlabot piekļuvi audiovizuālajiem pakāpojumiem Eiropā un stiprinātu arī digitālo vienoto tirgu. Pirmais grozījums attiecas uz audiovizuālā mēdīju pakāpojumu direktīvu 2010 šķērsvītra 13 šķērsvītra ES. Šī direktīva ļauj dalībvalstīm noteikt, kādus īpašus uh, pasākumus vajadzētu publiski nodrošināt visiem savā valstī. Mūsu ieteikums būtu šajā kontekstā nodrošināt, lai šādi svarīgi pasākumi tiktu publiski izziņoti ne tikai sabiedrībai šajā valstī, bet uh, arī visai Eiropas Savienībai, un lai audiovizuālais saturs varētu būt pieejams arī ārpus šīs valsts robežām. Otrs svalīgs, svarīgs elements šajā kontekstā ir kabeļu satelītu direktīvas eh, pielāgošana, direktīva 93, 4, 83. Šis eh, regulējušais ietvers atvieglo pārobežu piekļuvi programmām ar kabeļu un satelītu palīdzību. Taču praksē šķiet, ka licencēšanas līgums starp um, intelektuāla īpašuma tiesību īpašniekiem un pārraidītājiem uh, nodrošina teritoriālo ekskluzivitāti, un līdz ar to uh, digitālais vienotais tirgus tiek sadrumstalots. Mēs uzskatām, ka šāda situācija nav ilgtspējīga. Vajadzētu rīkoties normatīvā līmenī, lai vērstos pret šiem ierobežojumiem un lai mēs varētu šādus līgumus um, īstenot praksē. Mēs šeit neprasām neko jaunu. Šis uh, konkrētais priekšlikums vienkārši mēģina īstenot um, Eiropas um, Savienības eh, tiesas judikatūru, kas eh, jau premjera līga lietā pirmo reizi norādīja, ka šādi ekskluzīvi līgumi var radīt Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumus. Protams, mums ir jāatzīst arī tas, ka mums ir jāņem vērā audiovizuālā satura pārraidīšana tiešsaistē. Šeit vēlos norādīt uz eh, digitālā vienotā tirgus direktīvu 2019.4.789. Šajā direktīvā tiek piemērots tā saucamais izcelsmes valsts princips, kas eh, nosaka eh, papildu tiešsaistes pakāpojumus. Tas nozīmē, ka pārēdes organizācijām ir jānodrošina autortiesības tikai tad, ja pārēdes organizācijas ir aktīvi nodabinātas šajās valstīs. Mm, un, uh, tas vairs nav jādara tajās valstīs, kur saturs tikai tiek pārraidīts. Mēs uzskatām, ka vajadzētu rīkoties attiecībā uz šīs direktīvas aptvērumu. Tātad šeit ir runa par saturu, kas ir pieejams tieši saistē, un pašlaik tiek skatīta tikai ļoti neliela daļa no šīs satura. Mums uh, vajadzētu rīkoties saprātīgāk. Vēlos eh, šeit izteikties Eiropas likumdevēja vārdiem. Kabeļu satelīta direktīvā tiek norādīts, ka pārraides eh, ārpus kopienas eh, ro robežām ir pats svarīgākais veids, kā panākt kopienas mērķu sasniegšanu. Tas nozīmē, ka mēs veicināsim arvien stiprāku savienību starp Eiropas tautām, veicināsim ciešākas attiecības starp dalību valstīm un uh, mm, izslēgsim arī šķēršļus, kas Eiropu šķeļ. Mūsu mērķis ir veicināt šo mm, priekšlikumu īstenošanu, jo tas ļautu samazināt atšķirības starp Eiropas pilsoņiem. Lielas paldies, eh, Nilāras kundze! Jā, šie jautājumi nu dien tiek ļoti bieži apspriesti kultūras komitejā, un tāpat arī par to tiek runāts Eiropas eh, ministru padomē par mēdīju jautājumiem. Uh, Tagad mēs vēlamies uzklausīt prezentāciju par institīvas mērķiem attiecībā uz valodu daudzveidību un audiovizuālo politiku. Un izteiksies Jarmo Lainio. Viņš ir Eiropas Reģionālo un minoritāro valodu hartas ekspertu komitejas vicepriekšādātājs Eiropas padomē. Lainio kungs, jums 5 minūtes. Uh, thank you, Chair. Paldies priekšsādātāji par iespēju uzstāties. Jūs mani dzirdat? Jā, mēs jūs dzirdam, saka priekšsādātāji. Varam pāriet pie nākamā slaida, saka runātājs. šī uh, iniciatīva ir, ir apsveicama un arī papilda citas iniciatīvas, kuras ir vērstas uz minoritāšu valodu atbalstu Eiropā un būs nepieciešams turpmāk sarunas ar uh, iesaistītajām pusēm. Um, tālāk um, par hartu, ko ko, kopš 1988. gada ir uh, ratificējuši 36 no 48 Eiropas padomus dalībvalstīm, 8 ir parakstījušas uh, arī. Eiropas uh, Savienības dalība valsts ir ratificējuši šo hartu un ir jāstiprina šis instruments, uh, palielinot ratificējušo valstu skaitu. Ir uh, divas uh, konvencijas nacionālo minoritāšu uh, uh, valodu konvencija saskaņā ar kuru ir noteikts saistības un to izpildi uzrauga īpašas komitejas tiek respektēt nacionālā suverenitāte un teritoriālā vienotība un netiek uh, Uh, nenotiek vēršanās pret uh, oficiālo valodu, bet tiek sniegts atbalsts minoritāšu valodā. Uh, šajā hartā ir tātad Eh, neteritoriālām valodām runā, otrā daļā un trešajā daļā ir eh, runa par teritoriālām valodām, un šeit ir daudzas iespējas parakstīt un ratificēt, un ir iespējams šo ratifikācijas instrumentu pieskaņot konkrētai valodai, un šeit ir virknes varīgu pantu, astotais pants ir izglītība, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nākamais slaids ekspertu komiteja uzrauga uh, īstenošanu, uh, valstis regulāri iesniedz atskaites un uh, ir notikusi 2019. gada reforma, saskaņā ar kuru ik pēc pieciem gadiem uh, ir uh, tas jāveic. Un, ne, un tāpat ir arī konkrēti pasākumi ik pēc divu ar pus gadiem. Un notiek arī sadarbība ar mazākumu valodu runātājiem šīs uzraudzības unikāla iezīme ir uh, kontakti, vizītes šajās attiecīgās valstīs un tāpat arī tikšanās ar uh, valodu uh, runātājiem. Nākamais slaids. Eh, šeit ir pārskats par eh, valodu daudzveidību. Eh, harta attiecas uz 79 valodām, ko lieto 201 nacionālo mazākuma un valodu grupas un uh, 72 aizsargā otrā daļa un uh, vairāk nekā 133 daļa. Šīs uh, valodas ir vai nu unikāls kā tādas, vai arī kā mazākuma valoda ir pārstāvēts tikai vienā valstī. Un var redzēt, ka vairumā valstu ir šādu unikālu valodu minoritāšu pārstāvniecība. Šeit jūs redzat, ka mēs uzraugām konkrētu valodu situāciju. Jūs redzat, Polijā ir 14 valodas, saskaņā ar trešo daļu arī Serbijā ir Uh, arī šeit 15 valodas, bet ir sadalījums starp otrās un trešās daļas valodām. Nākamais uh, slaids. Eh, šeit jūs eh, varat arī eh, redzēt, kā, ir val, kā valodas tiek izmantotas Eiropā, piemēram, vācu valodu kā mazākuma valoda. Un šeit arī daļai attiec otrais un da, otrā un daļai trešā daļa. Nākamais slaids. Uh, hartas izpildes uzraudzība ir diezgan sarežģīts process, bet mēs cenšamies pielāgoties uh, reālai situācijai, iztenot elastīgu pieju. Ja nesen ir sagatavot ziņojumu par plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrības digitalizāciju, un šeit to mēs visu ņemam vērā uzraudzības procesā. Un es tagad beigšu savu uzstāšanos un pie tā atgriezīsimies pēc dažām minūtēm. Paldies! Liels paldies par to, ka devāt ieskatu Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu hartas īstenošanā. Tagad pienācis laiks debatēm ar deputātiem, ir sastādīts runātājus sāraksts. Un vispirms uzstāsties kultūras uh, komiteja, pēc tam Lībē un lūgumrakstu komiteju pārstāvji, un pēc tam uzstāsies citu iesaistīto komiteju pārstāvji. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mums ļoti e, rūpīgi jāievēro uzstāšanās laiks katram runātājam. E, Un es aicinu uh, visus runātājus arī respektēt piešķirto uzstāšanās laiku. Diemžēl es arī mm, at, atslēgšu mikrofonu, ja tas būs nepieciešams. Pirmais, pirmā runātāja ir Andrēja Vačka no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji par iespēju uzstāties. Esmu ļoti gandarīta, ka mēs varam šo iniciatīvu apspriest Eiropas parlamentā. Tas ir tiešām eh, tā ir ļoti nozīmīga eh, iniciatīva. Vairāk nekā 50 miljonu cilvēku Eiropā piedar kādai eh, no šīm minoritātēm. Līdz šim tas tika uzskatīts par subsidiaritātes jautājumu, un Eiropas Savienība nav darījusi pietiekami daudz minoritāšu labā. Bieži vien dalībvalstis pārkāp minoritāšu tiesības, un tādēļ Eiropas līmenī ir jāpieņem tiesību akti, lai aizsargātu minoritāšu tiesības. Vienas no svarīgākām tiesībām ir iegūt izglītību dzimtajā valodā, jo šādi uh, var uh, valodu apgūt visefektīvākajā veidā un arī mācīties visefektīvākajā veidā. Un uh, tiesību aktos šādas tiesības būtu jāparedz. Tas būtu uh, viens no piemēriem, ko mēs rādītu ne tikai dalību valstīm, bet arī mūsu kaimiņu valstīm un valstīm, kas atrodas kaimiņu reģionos. Paldies! Liels paldies! Andrejā. Tālāk uzstāsies Hanes Haide no S&D grupas. Katram eh, runātājam ir nevairāk kā pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, jā, patiešām ir runa par uh, ļoti svarīgu aspektu, par runājot par kultūras un uh, valodas daudzveidības Eiropu, par pamatvērtībām šeit ir runa. Ir tiek darīts pārāk maz, ir jāveic uh, pasākumi, nepieciešami dati, un tā nav kaut kāda uh, mazsvarīga tēma. Tas skar visus eiropiešus, jo ir runa par līdzdalību, par vienādiem standartiem, uh, atzīšanu. Un varoda nozīmē ne tikai uh, iespēju runāt, bet arī iespēju izmantot to plašsaziņas līdzekļos, iegūt izglītību. Un jā, patiešām šeit pastāv uh, potenciāls konflikts, bet mums ir jāatceras par uh, ko, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Pamats ir uh, novērst konfliktus. Un es kā e Austrijas e, pārstāvis uh, gribu teikt, arī nevienmēr viss e, konfliktu novēršana ziņā ir um, no, noritējis bez sadursmēm, bet ir. Uh, E, jānodrošina tas, ka lai e, tas, ko mēs prasām no citiem, tiktu nodrošināts arī mūsu pašu valstīs attiecībā uz minoritātēm. E, ir valodu daudzveidības programmas, diemžēl eh, netiek pilnībā īstenoti un atspoguļoti arī Erasmus eh, Plus programmās. Un jāsaka, ka Parīzes operas uh, finansējums ir lielāks nekā radošās Eiropas finansējums, kas attiec uz 27 dalību valstīm un asociētajām valstīm. Paldies! Tagad Vārds Irēnai Jovavai no Riņu grupas. Labdien! Ceru, ka varat mani redzēt un dzirdēt. Liels paldies par šīs dienas prezentācijām un gribu arī uzteikt gūtos sasniegumus. Esmu referente par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Es esmu atzinuma autora par šo ziņojumu un es tādēļ arī ar uzmanību vēlos ieklausīties tajā, kas šodien tiek uh, teikts, un mums ir, kā likumtevējiem, jāieklausās pilsoņu viedoklī. Un uh, klausoties man radās tehnisks, bet arī svarīgs jautājums, kā var uzlabot uh, šo procesu attiecībā uz Eiropas Savienības uh, iestādēm. Tātad gribētu zināt, ar kādām grūtībām esat saskārušies, kā varam uh, to visu labāk atbalstīt un lai uh, nākamās iniciatīvas virzītos uz priekšu labāk un vēlētos jūs vēlreiz uzteikt par jūsu panākumiem un tas būs ieguld, iedvesmojums uh, Eiropas pilsoņiem sekot jums. Paldies Jovavs kundzei un tā kā no ID grupas neviens nav uh, pieteicies, tad vārds zaļo grupas pārstāvjiem Marcelam Kolājam. Paldies priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties uh, Uh, prezentācijas autoriem par uh, veikto darbu, un mana grupa atbalsta minēto direktīvu grozījums. Ieguvēji būs ne tikai valodu um, mazākumu pārstāvi, bet visi pilsoņi. Ir jāpārvar ierobežiem attiecībā uz uh, raidījumu pieejamību pārobežu režīmā, šie centieni līdz šim ir bijuši neveiksmīgi. Katru reizi, kad mēs esam tuvojušies reformai, tās īstenošanai, nozars pārstāvji eh, pretojas tam. Šeit ir augsti izaicinājumi. Runa ne tikai par minoritāšu tiesībām, bet arī par brīvas pārvietošanās tiesībām un to ierobežošanu Eiropas Savienībā. Ja saturs nav visur pieejams, kāds papildus slogi ir vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni joprojām varētu piekļūt nacionālai uh, kultūrai, pat ja viņi dzīvo citā valstī. Svarīga problēma ir arī ģeobloķēšana. Diemžēl vairākums mūsu ierosinājums neatbalstīja. Cerams, ka šoreiz mums izdosies virzīties uz priekšu. Paldies, kolēģi! Tagad es došu vārdu pati sev. Un es pārstāšu, pārstāvēšu EKR grupu un runāšu latviešu valodā, lai arī eh, atspoguļotu valodu daudzveidību parlamentā, kāda tā ir praksē. Valodu līdzvērtība, par ko runā pilsoņu iniciatīva, ir jāskata plašākā kontekstā, un es pilnībā atbalstu to, ka uh, Eiropas Savienības līmenī nepieciešams pielāgot finansējumu programmas uh, valodu daudzveidību sekmēšanai. Uh, Eh, tomēr, eh, īstenojot lingvistiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju, ir jāuzlūko pasaules valodu un kultūra telpu karte kopumā, vērtējot katras valodas reālo lietotāju skaitu, tendences skaita pieaugumam vai kritumam, valodas apdraudējuma faktors, kā arī valsts spējas savas kultūras un informācijas telpas uh, stiprināšanā. To sakot, Es gribētu būt pārliecināta, ka lingvistiskās daudzveidības in veicināšanas instrumenti līdzvērtīgi atbalstīs arī tās Eiropas oficiālās valodas, kurām ir salīdzinoši mazs lietotāju skaits. Uh, un es to gribētu ilustrēt ar piemēru, Uh, no savas valsts. Uh, pasaulē latviešu valodu kā dzimto valodu lieto ap 1,3 miljonu cilvēku, un to lietotāju skaitam ir tendence sarukta. Otra pamatiedzīvotāja grupa - lībiešu valoda, uh, to, to, to valodu lieto tikai ap 30 cilvēku Latvijā. Un mūsdienās abām valodām Latvijas atvērtajā kultūras un informācijas tāpā ir jākonkurē ar lielajām pasaules valodām, kas ir pašpietiekamas ar krievu valodu, kur kā dzimto valodu uh, pasaulē lieto vairāk nekā 150 miljonu cilvēku, un angļu valodu, kas ir dzimtā valoda 5% pasaules iedzīvotāju. Ceru, ka šis piemērs paskaidro samērīgumu un līdzvērtību principu nepieciešamību valodu saglabāšanā plašākā kontekstā. So now I'm, I'm back in my uh, Tagad atkal es pārņemu sēdes vadību un dodu vārdu goja grupas pārstāvim Fernando Barenam. Es que recasco, presidente Andrea, eh, tal y como he citado en la primera ronda, Los casos. Tā kā jau es norādīju pirmajā kārtā, ja ir runa par diskriminācijas pār gadījumiem attiecībā uz valodām, tādu ir ārkārtīgi daudz. Vēlos norādīt uz Eiropas padomes 7. vēstuli attiecībā uz minoritārajām valodām, ko tā ir nosūtījusi attiecībā uz Spāniju. Un proti šeit ir runa par Spānijas administrācijas norādēm eh, Vitorijas gastēsas reģionam attiecībā uz pilsoņu tiesību nodrošināšanu. Tātad, ja runa par tiesu pakalpojumiem, policijas pakalpojumiem, tāpat arī uh, piekļuvi veselības sistēmai. Uh, Mēs atbalstām Eiropas eh, kultūras eh, daudzveidības centra izveidi, kādu iesaka šī Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tas ļautu mums uzlabot administrācijas darbību, un tas ļautu arī veicināt eh, dažādu veidu pasākumus minoritārajām valodām. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir jāstiprina valodu daudzveidība. Kamēr nebūs regulas vai vismaz direktīvas, kas nodrošinātu dažādus mehānismus, mēs nevarēsim darboties pietiekami efektīvi. Mēs rādzam, redzam, ka vairākas valstis rīkojas absolūti nesodāmi, vēršoties pret minoritārajām valodām. Paldies! Much, uh, Liels paldies Barenes kungam un tagad vārds uh, ETP uh, grupas pārstāvēja Liba komitejā Kingai Galai. Paldies priekšsēdātāji. Vēlos uh, uzteikt iniciatīvas autorus par uh, Uh, lielajiem panākumiem. Es uh, pārstāvu minoritāšu intergrupu, um, 16 gadus strādājam um, pie šā jautājuma par nacionālām un lingvistiskām minoritātēm. Un varu jums apliecināt, ka visā Eiropā uh, lingvistiskās minoritātes, kas ir pamatiedzīvotāji valstīs, saskaras ar problēmām gan izglītībā, valodas lietojumā un uh, arī ar uh, diskrimināciju saskaras, lai gan šie ir lojāli valstu pilsoņi, kuri dod ieguldījumu valsts bagātības uh, veicināšanā un arī lingvistiskajā daudzveidībā. Esmu saņēmusi atbildi no komisijas šajā jautājumā, ka šie jautājumi jārisina nacionālā līmenī, ka tā ir dalību valstu kompetence. Bet citos jautājumos, kas skar subsidiaritāti, komisija nav tik bikla, un komisijai beidzot būtu jāiestājas par uh, nacionālo un lingvistisko minoritāšu aizstāvību un jāvērš pret diskrimināciju. Es domāju, ka mums būtu jāpieņem parlamentā rezolūcija, ka nākamais solis mums ir uh, jāpanāk, lai komisija nopietni izturētos pret šiem jautājumiem un nāktu klajā ar uh, tiešsību aktu projektu par minoritāšu aizstāvību. Paldies, kolēģi! Tagad vārds Delārai Buhārtai no sociāldemokrātu grupas. Viņa uh, arī pie, uzstāsies videokonferences režīmā. Paldies, vai jūs mani dzirdat? Es eh, pārstāv frīzu minoritāti Šlezigā Holšteinā. Eh, netiek eh, pietiekami ņemtas vērā minoritāšu nepieciešamības, ir jāveic aktīvāka politika, parakstot uh, reģionālo uh, hartu par uh, reģionālām minoritāšu valodām, ir uzņemtas saistības uh, nodrošināt piekļuvi atbalsta programmām, minoritāšu valodām un arī Eiropas komisijai ir jāpieš, jābūt pilnvarām, lai nodrošinātu valodu daudzveidību. Un paldies par šīm interesantām debatēm. Liels paldies kolēģei no sociāldemokrātu grupas un tagad. Uh, Vārds Mihailam Šimečkam no Riņu grupas. Mr. Šimečka, can you hear? Šimečkas kungs, vai jūs dzirdat mūs? Jā, es ceru, ka jūs man arī dzirdat. Pirmkārt, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Ir labi, ka šī iniciatīva nonākusi Eiropas parlamentā, jo mazākumu tausti, tautību aizsardzība, tā skaitā viņu valoda aizsardzība, ir ļoti svarīga Eiropas Savienībā. Es esmu no Slovākijas. Mums ir ievērojama ungāru minoritāte, bet es esmu arī liberāls, un man ir ļoti svarīgi, lai ungāru mazākumtautības pārstāvi Slovākijā justos kā mājās, lai viņi varētu brīvi lietot savu valodu, kop to piemērs. Di divās valodās e, izveidotas, izveidot ielu uzrakstī, kā arī raidījumi viņu valodā televīzijā. Tas ļoti svarīgi, lai viņi varētu ījusties sabiedrībā. Mums tas ir aktīvi jāatbalsta. Paldies! Thank you very much. Paldies! No ID grupas neviena nav. Ejam tālāk. Zaļo pārstāvi Gwendolīna Delbos Korfilda. Es ceru, ka izrunāju jūsu vārdu pareizi, saka priekšsēdētāji. Is this working? Yes. Okay, perfect, thank you. Uh, dans la plupart des États membres, les souverainetés. Rumā lielākajā daļā dalību valstu nacionālā suverenitāte vēl ar vien tiek ļoti apdraudēta tātad minoritātēm attiecībā uz viņu kultūru un valodu. Uh, Ļoti bieži Lībē komitejā un arī kultūras komitejā mēs runājam par to, ka eh, dalībvalstis eh, apdraudu tiesiskumu, bet ja runa par minoritāšu tiesībām, tad eh, šeit runa gandrīz par visām dalībvalstīm. Francija, piemēram, ir atteikusies ratificēt reģionālo valodu hartu, un dažkārt tas tiek darīts absolūti neracionālu bažu dēļ. Uh, 2021. gadā mēs uzskatīsim, ka uh, suverenitāte, ja runa par dalību valstīm un reģioniem un Eiropas Savienību, var pastāvēt uh, kopā. Un mums vajadzētu izmantot pilnīgi visas iespējas, lai garantētu valodu pastāvēšanu, lai garantētu izglītības nodrošināšanu un lai šīs reģionālās valodas nepazustu. Uh, thank you very much. Jā, paldies. Tagad došu vārdu ECR grupas pārstāvim Jorge Busādei Vilalba. Lūdzu, vārds jums. Gracias, eh, pres... Lielas paldies, priekšādātāji! Es uzskatu, ka pats svarīgākais šajās debatēs ir neaizmirst, ka demokrātija ir vairākuma režīms, tātad ir jārespektē arī minoritāšu tiesības, bet nekādā gadījumā šīs minoritātes nedrīkst apdraudēt vairākuma gribu. Ja ir runa par Eiropas Savienības kompetenci un dalību valstu kompetenci šajā jomā, vēlos norādīt uz ļoti lielu risku. Valodu tiesības un audiovizuālās tiesības ir personu tiesības. Te nav runa par kolektīviem vai politiskajām partijām, kas vēlas šīs tiesības instrumentalizēt. Lūk, piemērs. Esmu Spānis, piedzimu Barcelonā, eh, es esmu eh, Katalānis, bet arī Spānis vienlaicīgi. Un Katalonijā ir mm, liels autonomijas režīms. Eh, separātistu minoritātes ir uzspiedušas valodu, šo minoritātes valodu pārējiem. Piemēram, Katalonijā spāņu bērni vairs nevar mācīties spāniski. Tas nozīmē, ka šī minoritāte ir kļuvusi par tirānu. Mums ir ārkārtīgi daudz uh, televīzijas kanālu, kur nav iespējams vairs izteikties spāniski. Arī šīs eh, tirāniskās minoritātes dēļ. Vēlos norādīt, ka ir jārespektē personu tiesības. Mums ir jānovērš, ka šis eh, šī politiskā supremācija izmanto personu tiesības, lai paši uzspiestu tirāniju vairākuma gribai. Thank you, colleague. Paldies kolēģiem no ECR, tā kā neviens no goja grupas nevēlas izteikties, tad vārdu došu kolēģiem no ETP. Andrijus Kubiļus, lūdzu, vārds jums. Oh, uh, Sanksalot. Uh, Paldies. Vispirms vēlos norādīt, kas man no Lietuvas. Mums ir aptuveni 20% iedzīvotāji mazākuma tautību, kas vēsturiski vēl kā ir poļu. Es esmu bijis premjers un zinu, cik svarīgi ir mazākuma tautību minoritāšu jautājumu Un cik tas ir sensitīvs jautājums. Lietuvā mums ir lielākais skaits poļu skolu, televīzijas kanālu, bet tad, kad mēs runājam par minoritāti, mums ir jāceras trīs lietas. Minoritātes aizsardzība, da, valodu daudzveidības aizsardzība un personu aizsardzību, ja, ja tās piedara pie eh, minoritātēm. Diemžēl man nākas konstatēt, ka šīs lietas ir viena otrai pretrunā. Ja mēs aizstāvam mazākumu tautības valodu, nevaram radīt situāciju, ka šie cilvēki nemācas valsts valodu, jo tā būtu kļūda. Tad viņi dzīvotu savā tādā kā valodu geto, Un tas savukārt neļautu viņiem īstenot eh, savus mērķus valstī sekmīgi dzīvot. Tas mums ir jāatceras. Paldies, Andrius. Tagad došu vārdu eh, Reņu grupas eh, pārstāvēja Janai Tom, kas pievienojas mums attālināti. Madam Tom, are you with us? Toms kundze, vai jūs mūs dzirdat? So, no signs from Madam Tom? So, if not, maybe she will... Ja nē, tad varbūt vēlāk tas būs iespējams. Tagad došu vārdu zaļo pārstāvi Diana Riva Iginēra. Hmm? Ah, like secretary says. Sekretariāts man saka, ka Jāna Tom ir tagad pievienojusies mums. Lūdzu, vārds jums. Yes, now I hear myself also. Thank you. Uh, uh... Paldies par šīm ļoti interesantajām debatēm. Vēlos pievienot vēl vienu aspektu. Kā jūs zināt, mēs uh, nepārtraukti cīnāmies ar propagandu un viltus ziņām un citām lietām, kas mums nepatīk, un tam ir savi iemesli. Uh, tērējam naudu dažādiem īpašām e, grupām un e, propagandas apkarotājiem, bet e, tāpat laikā ignorējam to, ka dažās dalību valstīs minoritāšu valodā nav praktiski nekādu masu mēdīju. Un tad ir tāds aburtais loks. Izglītība ir mazākuma tautības valodā, Bet nav žurnālistu, kas varētu strādāt, e, nav televīzijas kanāla, bet ir liela kopiena, kas runā šīs valodas. Un, ja tās nav Eiropas Savienības oficiālās valodas, tad mēs e, grūžam šos cilvēkus citā informatīvā telpā. Es esmu krieviete no Igaunijas, bet pirms strādāt politikā biju žurnāliste. Uh, Un ir Igaunijā ļoti daudz krievu valodas uh, eh, avīžu. Šobrīd nav neviena vairāk. Uzskatu, ka ir piemēroti uh, instrumenti, kas varētu palīdzēt uh, žurnālistiem strādāt minoritāšu valodās, sniedzot proeiropeisku informāciju, jo savādāk mēs izveidosim tādus valodu geto, un tā ir liela problēma. Un priekšsarētāji iedrīkst. Ja atgādināt eh, jums, tad, kad jūs sacījāt eh, par eh, minoritāšu valodu definīciju, tā ir valoda, ko runā teritorijas, konkrētā teritorijā, nevis la, la, Latvija, Lietuva, Igaunija, ka viņi saka, ka viņi pārstāv minoritāšu valodu. Jums jārunā par vienu konkrētu valsti. Mums ir jādod iespēja izteikties arī citiem runātājiem. Tagad vārds zaļo pārstāvim. Diana Rībai Giner. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero felicitar. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām es vēlētos eh, sveikt eh, FUEN, šo organizāciju, kas pārstāv pilsoņu iniciatīvu. Es gribētu pateikties eh, visiem, kas cīnījās, lai panāktu šo vairāk nekā vienu miljonu parakstu Eiropas Savienībā. Šī iniciatīva ir pilsoniskās sabiedrības pas, pas, panākums. Jau gadiem ilgi pilsoniskā sabiedrība cīnās par minoritāšu valodām. Ļoti daudzos gadījumos eh, šīs eh, valodas eh, cieš no diskriminācijas no savu valstu puses, un tieši tāpēc mums ir jāpieprasa Eiropas komisijai izveidot likumdošanas ietveru, kas ļaut mums aizsargāt šīs valodas un kopienas. Jau ļoti ilgu laiku um, val valstis ir tikai izteikušās par šo kultūru daudzveidību un ir aizstāvējušas folkloru nevis tiesības. Eiropas uh, Komisijai vajadzētu izmantot šo iespēju. Pašlaik ir dots mandāts gan līgumos, gan arī pamatiesību hartā, un arī priekšlikums jau ir gatavs. Paldies! Uh, Paldies! Tālāk ECR grupas pārstāvis Angēls Džambatskis.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 Uh, uh, Priekšsēdētāji saka, varbūt uh, mēs pārējām pie cita runātāja, kamēr jūs risināt tehniskas dabas problēmas. Ejam tālāk ar komitejām, kas piedalās šajā uzklausīšanā. Došu vārdu Izabelai Benhumē Benkumējā. Es ceru, ka izrunāju pareizi jūsu uzvārdu. Viņa pievienojas mums attālināti un atgādināšu, ka līdzdalības komitejām jums ir iespēja izteikties tikai vienu minūti. Madam Benhumea, are you with... Benhumea kundze, vai jūs mūs dzirdat? Please press the speak button. Lūdzu, nospiediet pogu speak, kas ir ekrāna apakšdaļā. So, uh, maybe, uh, Madam Benhumea. Acim redzot, Benhumea kundze arī mums pievienosies vēlāk. Tad dodu vārdu Paskalam Arimo no ITRE komitejas. Viena minūte. Um, dank, Paldies, priekšsēdētāji! Esmu labākais pierādījums tam, ka ilgie centieni un cīņa mazākuma tautībām var gūt eh, rezultāts. Es piederu 80 tūkstošu iedzīvotāju lielai vācisku runājušo minoritātei Beļģijā. Mums ir arī sava eh, valdība, un jāsaka, ka Beļģija mūs ļoti pozitīvi uztver. Man ir svarīgas arī lietas, eh, kas notiek digitālajā pasaulē. Varu no personīgās pieredzes teikt, kā vāciski runājošais, kas labprāt eh, lasa Vācijas eh, vācisku saturu. Netflix, Apple, med mediatēkas visi diskriminē šādas situācijas, jo tiek piemērots geobloķēšana. Ja mēs nopietni uztveram daudzveidību un minoritāšu aizsardzību, ko mēs ierakstām visos tekstos par eh, autortiesībām un ģeobloķēšanu, tur ir jāiekļauj izņēmums eh, attiecībā uz minoritātēm, lai tāda mm, minoritāte kā manējā arī varētu piekļūt šim saturam, baudīt to, un tāpēc ir nepieciešama grozījuma. Es zinu, ka tas nav vienkārši izdarāms. Priekšsēdētāji, eh, man jāatgan jums par laika ierobežojumu vienu minūtu. Jā. Yeah. Eh, visiem ir viena minūte tikai. Pirms dot vārdu nākamajam runātājam, vēlos eh, pajautāt, vai Angels Džambatskis ir eh, pieslēdzies. Nē. Oh, okay. And, uh... Eh, varbūt Benhumēja kundze ir pievienojusies mums. Vienu minūti. Mēs, diemžēl, jūs nedzirdam. We still don't hear you. Joprojām nedzirdam jūs. So, uh, madam, uh, uh, we'll go to the next speaker. Iesim tālāk pie nākamā runātāja, kamēr tiek risināts tehniskās dabas problēmas. Nākamais sarakstā Jurija komitejas pārstāvis Tīmo Volkens. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Aizvien vairāk Eiropas eh, pilsoņi saņem informāciju par jaunākajām ziņām, izklaidi, digitāli vai caur televīziju, interneta kanāliem, un tas viss turpinās. Eiropas Savienība tādējādi ir izmantojusi ļoti noderīgu instrumentu, lai ļautu minoritātēm tajā valstī, kur viņi dzīvo, piekļūt e, saturam, tā skaitā no citām valstīm. Šeit jau tika pieminēts, ka digitālais vienotais tirgus tam ir tieši ideāli piemērots. Diemžēl ģeobloķēšanas problēma joprojām nav atrisināta. Ir, mēs vēlamies kabeļu e, un satelītu direktīvu pārstrādāt, bet e, tas vēl nav izdarīts runa ir par autortiesību apvienošanu. Līdz tam gan vēl ir tāls ceļš ejams, bet minoritātēm tas ir ļoti svarīgs instruments digitālajā vienotajā tirgu. Paldies! Uh, thank you very much! Paldies! Vai Benhumēja kundze tikmēr ir atrisinājusi IT problēmas? Jā? Ja? Esat gatavi izteikties. Lūdzu, vārds jums. No, there is Can no sound. You? We... No sound. Diemžēl skaņas joprojām nav. No, unfortunately, we don't. Nē, diemžēl skaņas nav joprojām. Ejam tālāk un ceram, ka jūs atrisināsiet šo problēmu. Tad došu vārdu jūrī komitejas pārstāvei Karen Melkior, lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kuras labprāt parakstīju pirms, kas tiku ievēlēta Eiropas parlamentā, tāpēc man prieks to redzēt šobrīd šeit. 1864. gadā bija karš starp Vāciju un Dāniju, kas mainīja Dānijas un Vācijas robežu. 1920. gadā bija referendums, kas atkal mainīja robežu. Un eh, līdz ar to ir Vācijas minoritāte Dānijā un Dānijas minoritāte Vācijā. Tālāk Kopenhāgenes Lons eh, Bonnas vienošanās eh, iekļāva vienošanos par mazākumtautību aizsardzību. Politiskās partijas no Dānijas minoritātes Vācijā ne, tām netiek piemērots minimālais slieksnis, lai tavu partijas iekļūtu parlamentā. Ir Vācijas skolas Dānijā, Dānijas skolas Vācijā un baznīcas tāpat. Es tiešām domāju, ka priekšlikums šajā iniciatīvā ir kaut kas tāds, kam būtu jābūt būt jau automātiski. Vienīgā problēma tās, ka tas vēl joprojām nav iztenots. Priekšsēdētāji aicina beigt izteikšanos. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, mums beidzas atvēlētais laiks. Man to vēlreiz atgādināja. Mēs, diemžēl, nevarēsim atgriezties pie Benhomē kundzes, mums ir jāiet tālāk. Tas nozīmē, ka mēs eh, sagaidām tagad reakciju no Eiropas komisijas un došu vārdu Vivianai Hofmanai. Paldies, priekšsēdētāji, eh, dāmas un kungi, godātie deputāti. Vēlos pateikties par eh, ļoti bagātīgām diskusijām ar interesantām perspektīvām. Uh, Eh, kas dod vielu pārmaiņām. Iekļaušana ir viena no svarīgākajām prioritātēm Eiropas komisijai. Tā iet roku rokā ar eh, respektu, cieņu pret eh, lielo daudzveidību Eiropā. Vienoti daudzveidībā ir mūsu moto. Eiropas Savienība vēlas sekot Eiropas padomas darbam, lai respektētu pie minoritātiem piedarošo personu darbu, ņemot vērā Eiropas padomu spēkā esošās normas un standartus. Šajā kontekstā Eiropas komisija ir ieteikusi tās eh, dalību valstīm parakstīt rati un ratificēt Eiropas eh, hartu eh, reģionālām vai mazākumtautību valodām. Tāpat mēs sadarbojamies ar Eiropas moderno valodu centru, uh, kur daudzvalodība un starpkultūra izglītība ir stūrakmeņi. Eiropas Savienība ir arī parakstījusi UNESCO konvenciju, lai atbalstītu un veicinātu kultūras izpausmas eh, un sniedz arī finansējumu minēto mērķu sasniegšanai. 2018. gadā, Eiropas kultūras mantojuma gadā, uh, mēs redzējām arī to, cik daudzveidīgs ir Eiropas kultūras mantojums un kāds ir eh, svarīgais ieguldījums, ko tas sniedz visos Eiropas reģionos. Eiropas valodu diena 2018. gadā bija veltīta reģionālajām vai mazākumtautību valodām kā daļu no nemateriālā kultūras mantojuma Eiropā. Tā pašā gadā komisija sagatavoja brošūru uh, kur tika atspoguļoti projekti, kas ietver reģionālās vai mazākumtautību valodas, kuras saņem finansējumu no Erasmus, vai citām Eiropas Savienības programmām par politiku. Komisija ir veicinājusi intensīvu sadarbību kultūras jomā, lai kultūru izmantotu kā sociālās iekļaušanas rīku un starpkultūru dialogu veicinātu, ņemot vērā nacionālās eh, minoritātes, eh, kā arī romus, eh, bēgļus un migrantus. Pieņēmām rekomendāciju 2019. gada maijā par izsvatarošu pieeju eh, valodu mācīšanā un apguvē. Rekomendācijā ir iekļautas visas valodas, tā skaitā minoritāšu valodas, par finansējumu. Radošā Eiropa un pr programmā eh, Eiropa eh, atbalsta sociālo un ekonomisku iekļaušanu un starpkultūru dialogu starp minoritātēm un vairākumu grupām. Esam finansējuši vairāk kā 2700 tulkojumus, publikācijas un grāmatas eh, vairāk 40 eh, valodām Eiropā, tā skaitā mazākumtaustību valodas. Caur Erasmus Plus komisija finansē inovatīvas prakses, kuru mērķis ir veicināt valodu apguvi kopumā, kā arī mazāk izmantoto valodu plašāku izmantošanu. Uh, Kā jūs zināt, eh, nākamajam programmu ciklam finansējums vēl nav apstiprināts, bet mūsu priekšlikumā ir iekļauts mūsu eh, mērķis paplašināt šo programmu, lai finansējums būtu pieejams arī mazāka mēroga partnerībām. Mēs eh, apzinos, ka parlaments ir mūsu partneris un vēlos par to pateikties. Noslēgumā vēlos uzsvērt, cik svarīga loma demokrātiskā sabiedrībā ir mēdījiem, ne tikai, lai nodrošinātu daudzveidīgas informācijas pieejamību bet arī eh, nodrošināt fórumus eh, publiskām debatēm un sniedz saturu neaizsargātām grupām, kā piemēram minoritātes vai personām ar invaliditāti. Attiecīgā direktīva atzīst, ka audiovizuālie pakalpojumi, kā televīzijas pārraids un eh, pakalpojumi pēc pieprasījuma, kļūst aizvien svarīgāki sabiedrībai un no, palīdz nodrošināt uh, brīvas informācijas pieejamu, e, plurālismu, kā arī izglītības un kultūras veicināšanu. Un tieši tādēļ līdz ar to audiovizuālā direktīva jau šobrīd nodrošina bezmaksas informācijas pieejamību dalību valstīs. Jūsu valdības nedrīkst e, liekt iedzīvotājiem piekļūt e, informācijai un kas var tikt pārraidīts programmās no citām dalību valstīm. Uh, tas ir attiecināms uz visiem pakalpojumiem, kas ir vērtējami kā televīzijas pārraides eh, vai eh, pēc pieprasījuma sniegti pakalpojumi. Ir jānodrošina šādu pakalpojumu pieejamību pāri robežām, bet tas neatiecās uz eh, autortiecībām aizsargātiem pārraidēm komisijas dienas turpinās izvērtēt jūsu priekšlikumus, un mēs turpināsim dialogu attiecībā uz šo iniciatīvu. Paldies! Hopman, like to... Lielas paldies Hofmanas kundzei, un eh, tagad eh, došu vārdu Lainijo kungām. Viņš izteiksies Eiropas padomas vārdā. Mr. Lainijo? Or... Lainijo kungs, vai jūs esat pieslēdzies sanāksmei? Paldies, eh, ka devāt man vārdu. Please go ahead. Okay, thank you. <clears throat> uh, I, I think that the, the... Uh, es eh, domāju, ka iniciatīvas izvirzītās eh, prasības ir kaut kas tāds, ko es vēlētos saukt par tiesību paritāti. Tātad Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, vai pilsoņi pieder vairākumam vai mazākumam, viņiem ir vienādas tiesības. Uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi taisnīgs priekšlikums. Harta balstās uz Eiropas kultūras mantojumu, un šeit ir ietvērtas arī ļoti daudzas valodas. Viens veids, kā mēs varētu atbalstīt šīs valodas, ir ar izglītību. Uh, Izglītība mums paver daudz iespēju. Mums vajadzētu atcerēties, ka galvenais hartas mērķis ir nodrošināt bāzi divvalodībai un daudzvalodībai. Ir jānodrošina, lai šīs valodas būtu pieejamas gan šo valodu runātājiem, gan tiem, kas šajās valodās nerunā, tātad vairākumam. Tad, kad mēs būsim sasnieguši tādu līmeni mūsu valstīs, kur būs vajadzīga atdzīvināšana, tad es domāju, ka tas jau ir tāds kā brīdinājums signāls. Tas norāda, ka šo valodu situācija ir patiešām smaga. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas strauji, mēģinot aizsargāt valodas. Es eh, īsi atsaucos arī uz eh, mēdīju jomu, un es uzskatu, ka ekspertu komitejas eh, rakstītājs ir ļoti labs pamats tam, lai mēs saprastu, ar kādiem izaicinājumiem saskaras minoritātes mēdīju jomā, arī tradicionālo mēdīju jomā. Šeit, protams, ir runa arī par audiovizuālo ģeobloķēšanu un autortiesību jautājumiem. Domāju, ka viena no vajadzībām, kas ir tikusi visplašāk izklāstīta, tiks apspriest arī vēlāk, proti šis eh, Eiropas eh, daudzveidības centrs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šo centru ieviest saskaņā ar eh, iniciatīvas priekšlikumiem, bet Es nevēlos šeit sīkāk runāt par eh, struktūrām vai par funkcijām. Mēs, protams, šeit varētu iesaistīt eh, Eiropas padomu un arī citas eh, organizācijas, kas nodarbojas ar minoritāšu valodu jautājumiem Eiropā. Man pašam ir pieredze šajā jomā, bet apmēram 8-9 gadus kopš 2010. gadā nebija iespējams pieteikties pētniecības projektiem minoritāšu valodu jomā. Tāpēc komisija šeit noteikti varētu kaut ko darīt. Ir bijuši dažādi uzlabojumi, bet uzskatu, ka vēl ir iespēja rīkoties. Ja runa par šo iniciatīvu, es uzskatu, ka mums vajadzētu sākt plānot nākotni. Un šeit mums vajadzētu saprast, ka viena no galvenajām problēmām ir tiesību aktu neīstenošana. Mēs to esam varējuši novērot gadiem ilgi, ļoti daudzās valstīs un arī attiecībā uz ļoti daudzām valodām. Ja m, um, tiek um, nacionāli atzītas uh, valodas un uh, tiek uh, rakstīti šādi dokumenti, pats grūtākais pēc tām ir īstenot visus šos dokumentus praksē. Mums eh, vajadzētu ar to arī sākt. Tas būtu pats svarīgākais. Tas arī būtu viss. Lielas paldies! Sekretariāts man paziņoja, ka Benhomēs kundze tagad var izteikties. Lūdzu, viņai vienu minūti. Madam. Benhomēs kundze. Mums ir patiešām maz laika. Varbūt jūs varētu tagad runāt. Can you hear me now? Vai nu, jūs teikt mani dzirdēt? Jā. Lielas paldies priekšādātāji. Es eh, mēģināju tikt galā ar savām tehniskajām problēmām, tāpēc, ka tas, ko es vēlos teikt, ir patiešām svarīgi. Tātad šodien mēs runājam par šo lielisko mantojumu, par valodām, kas tiek izmantotas Eiropā. Trīs deputāti ir izmantojuši šo iespēju, lai melotu par Spāniju, atsaucos šeit uz eh, Arību Ponsatī un eh, arī uz Barens kungu, kas eh, īstenībā ir pats saņēmis sodu, jo viņš pieder pie teroristu bandas, pie ETA. Uh, Spānijā netiek uzbrukts nec katalāņiem, nec baskiem. Mēs uzskatām, ka tas ir mūsu mantojums, kas tiek aizsargāts ar konstitūciju, bez tām tās ir oficiālās valodas. Spānijā tiek uzbrukts spāņu valodai, tas notiek gan basku zemē, gan Navarrā, gan arī Katalonijā. Un tāpat arī tiek uzbrukts visiem šiem pilsoņiem, kas vēlas izmantot savas leģitīmās tiesības un izglītot savus bērnus dzimtajā valodā. Tas arī ir viss, ko es vēlējos pateikt. Paldies! Much, uh, now I... Liels paldies! Tagad es uh, vēlētos dot uh, vārdu pilsoņistības organizētājam Alfrēdera kungam. Viņš izteiksies uh, visas iniciatīvas grupas vārdā. Jā, vielen dank! Lielas paldies! Godāmie parlamenta deputāti! It, it seems we lost connection. Let's... Šķiet, ka ir problēmas ar savienojumu. Okay, how far we are? So maybe using the time uh, I can uh, say my Es uh, izmantošu šo laiku, kas man ir parādījies, un es vēlētos uh, pateikties visiem, kas piedalījās šajā konferencē. Jūsu komentāri mums uh, ļāva saprast, ka mm, uzskati par valodu daudzveidību ir ļoti dažādi, bet es priecājos, ka mēs esam vienoti mūsu mērķos, proti mēs gribam saglabāt valodu daudzveidību gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Šķiet, ka šīs kārtas runātājs, pēdējais runātājs tagad ir gatavs izteikties. Thank you. Please press the speak button. Lūdzu, nospiediet uh, pogu speak. Mēs uh, ceram, ka Alfrēdera kungs uh, ir pieslēdzies un mēs varēsim jūs dzirdēt. Jā, jā, es atvainojos, ka mums radās šī problēma. Liels paldies par jūsu jautājumiem, komentāriem, ieteikumiem un prasībām attiecībā uz valodām un kultūru. Vairāk kārt jau tika minēts, ka Eiropas valodu politikas mm, jautājumi ir dalībvalstu kompetencē. Mums vajadzētu ieviest grozījumus līgumos, lai tā kļūtu par Eiropas Savienības kompetenci. Un visticamāk, ka šādus grozījumus mēs tik drīz nepanāksim. Bet, eh, neskatoties uz to, mums jau tagad ir vairāki konkrēti un īstenojami priekšlikumi. Mēs esam jau par tiem izteikušies šajā diskusiju kārtā, un, protams, tie ir atrodami arī mūsu programmā. Mēs ceram, ka mēs varēsim šos grozījumus arī ieviest. Mums vajadzētu uzlabot valodu politiku dalībvalstīs. Mēs varētu sniegt ieteikumus dalībvalstīm, ja ir runa par dažādu programmu izmantošanu. Piemēram, mēs gribam pieminēt šeit programmu Radošā Eiropa. Tā ir programma, kas veicina daudzvalodību un kas nodrošina arī piekļuvi minoritātēm, mazākām grupām. Bet Šī piekļuve pēdējos gados ir bijusi apgrūtināta. Šeit mēs vēlētos jūs aicināt uzņemt šos priekšlikumus un nodrošināt, lai piekļuve šīm programmām būtu plašāka un labāka. Mums ir svarīgi nodrošināt to, lai šī pilsoņu iniciatīva nodrošinātu sev tādu spēcīgāku dimensiju un patiešām ņemtu vērā pilsoņu vajadzības. Uzskatu, ka šeit parlaments var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Eiropas parlaments varētu sagatavot eh, savu rezolūciju, kas varētu sniegt signālu, ka šīs eh, mūsu prasības patiešām tiek uztvērtas nopietni. Šeit ir runa par atsevišķu tautību, atsevišķu kultūru un valodu identitātes saglabāšanu Eiropā. Uzskatu, ka tas būtu tāds svarīgs signāls gan kultūras nozarē, gan arī tas parādītu, ka Eiropas parlaments un Eiropas komisija uzskata šīs valodas par vērtībām. Vēlreiz izteikšu savu aicinājumu Mēs jau dzirdējām uh, šīs uh, prasības vairākos komentāros. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs konkrēts rezultāts. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja šāda rezolūcija tiktu saglabā, sagatavota. Protams, liels paldies arī priekšādātājiem, liels paldies par uh, šīs konferences organizēšanu, liels paldies par sadarbību. Vēl divi punkti bija pāris diskusiju par uh, minoritārajām valodām un par uh, problēmu situācijām. Protams, Eiropā ir uh, novērojamas šādas problēmas, bet mēs liekam uzsvaru uz pievienoto vērtību, kādu mums sniedz daudzvalodība. Un, jo īpaši šeit ir runa par robežu reģioniem, par vietām, kur uh, plecu plecam blakus pastāv vairākas valodas un kultūras. Mēs vēlreiz vēlētos uzsvērt šīs daudzvalodības pievienoto vērtību. Daudzvalodība nodrošina mierīgu līdzās pastāvēšanu. Galu galā Eiropas projekts saistās tieši ar mieru saglabāšanu. Mēs eh, visi atceramies, eh, cik sarežģīta ir bijusi šī situācija Daudzos reģionos, ja īpaši šeit var pieminēt savu Dienvidu Tiroles reģionu, tieši tāpēc šī sadarbība ir tik būtiska, proti tā mums ļaus nodrošināt mierīgu līdzās pastāvēšanu. To mēs varam nodrošināt ar dažādiem projektiem. Vēlreiz gribu aicināt jūs nākamajā finansēšanas periodā nodrošināt šo līdzekļu pieejamību arī mazākiem projektiem. Tātad, lai šīs eh, mazās valodas un minoritāšu kultūra varētu arī pastāvēt nākotnē, tādējādi bagātinot Eiropas Savienību. Liels paldies visiem, kas izteicās, un, protams, es priecājos arī par sadarbību tuvākajās nedēļās un mēnešos. <clears throat> Thank you very much. Liels paldies Alfrēder kungam. Tas nozīmē, ka pavisam drīz otrā šīs sanāksmes daļa būs beigusies. Lielas paldies visiem par jūsu komentāriem un piezīmēm. Vēlētos dot vārdu lūgumrakstu komitejas vadītājai Dolorisai Monseretai, bet viņas nav klāt. Tāpēc nodošu priekšēdētāju pienākumus atkal Agilera kungam. Paldies, kolēģi! Liels paldies visiem arī par izteikumiem! Šis ir bijis patiešām interesants rīts, un Šeit eh, varu pieminēt eh, daudzus aspektus. Mēs eh, varam šeit runāt par minoritātēm, kuras pārstāv tikai daži cilvēki, bet ir savākts viens miljons pārakstu no vienas ceturdaļas dalību valstu. Tātad valstīm tas ir izdevies, un tas ir izdevies balstoties uz tādiem ļoti uh, svarīgiem un būtiskiem pamatiem. Tagad es gribētu dot vārdu pēdējiem runātājiem. Mēs vēlamies, lai komisija turpinātu šo iniciatīvu, lai tiktu uzsāktā likumdošanas procedūra, kurā piedalās arī Eiropas parlaments, kā likumdevējs kopā ar padomi. Mēs eh, gribētu dzirdēt reģionu komitejas un arī sociālo un ekonomisko lietu komitejas viedokli. Pēc tam mēs vēlamies uzklausīt arī pilsoņu komitejas pārstāvjus. Tas būs Hunors Kelements. Hunors Kelements izteiksies pirms komisijas, tāpēc, ka viņš runā tikai ungāru valodā, man tā ir paziņots. Un tieši tāpēc viņš arī izteiksies eh, pirmais, lai netiktu pārkāpts eh, tulku darba laiks. Vēlos jūs aicināt nepārsniegt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Tātad tas attiecas gan uz konsultāciju iestādēm un Sāksim ar reģionu komiteju. Reģionu komitejas vārdā izsakās Jumī Renstrēms. Cerams, ka viņš ir pieslēdzies sanāksmei. Can you connect? Speak button, video. Yumi Renstrom, Committee of the Regions. Connected. Nope. Nope. Trouble. Okay, let's move then to the Economic and Social Committee. Pāriesim pie ekonomisko un sociālo lietu komitejas un to pārstāv Kinga Jo. Bet tagad mums ir pievienojusies Rēnstroms kundze. Lūdzu, piespiediet pogu. Jā, mēs jūs dzirdam un redzam. Liels paldies! Mm. Paldies priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es esmu Eiropas eh, reģionālās komitejas pārstāve un arī eh, pārstāvu reģionālo eh, pašvaldību pārstāvis. Uh, Eiropas pamatā ir uh, līdztiesība, demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana. Un uh, tas viss ir jānodrošina bez diskriminācijas. Nacionālās un reģionālās pašvaldības ir arī atbildīgas par cilvēku tiesību uh, ievērošanas nodrošināšanu, un reģionālā komiteja vienmēr ir uh, pievērsusies uh, cilvēktiesību ievērošanas jautājumiem un tiesiskuma nodrošināšanai. Un uh, tieši uh, esam uh, raudzījušies uz to, kā tas viss tiek īstenots praksē. Mēs esam pieņēmuši rezolūciju par tiesiskumu Eiropas Savienībā, un šī rezolūcija tika pieņemta 2017. gada martā ros, ierosinot Eiropas komisijai izveidot vienoto Eiropas Savienības mehānismu nodrošinot tiesiskuma pamatiesību, skaitā minoritāšu tiesību ievērošanas uzraudzību. Ir izveidots dialogs starp e, reģionu komiteju un pamatiesību uh, aģentūru, lai priekšsēdētājs atvainojos man. Mums ir ierobežots laiks un mēs varam strādāt tikai līdz 13.10 un tad tulkiem būs jādodas prom ja jums ir uh, teksts, uh, ko jūs lasāt, tad lūdzu uh, rezumējumu mums sniedziet, bet nenolasiet visu šo dokumentu, jo gluži vienkārši tad citiem runātājiem nebūs iespēja uzstāties. Un šīs komentārs attiec arī uz citiem runātājiem. Lūdzu, nelasiet garo 5 minū, minūtēm paredzēto uzstāšanās tekstu. Uh, Nu, tad daži noslēguma vārdi. 2018. gada atzinumā reģionu komiteja aicināja komisiju atbalstīt valodu daudzveidību, atbalstot arī reģionālās eh, reģ... valodas un mazākuma valodas. Esmu arī bijusi referente par uh, rīcības plānu uh, cīņā pret eh, rasismu un diskrimināciju, un šie, manuprāt, ir ļoti svarīgie jautājumi, pie kā mums daudz jāstrādā. Liels paldies! Tagad uzklausīsim ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvi Kingu Jo. Lūdzu, eh, paturiet eh, vērā, ka nav iespējams nolasīt tekstu, kurš paredzēts piecām minūtēm, tādēļ sniedziet uh, rezumējumu. Jā, paldies! Vispirms vēlos uzteikt šīs iniciatīvas autorus par gūtajiem panākumiem. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga un mēs komiteja atbalsta pilsoņu uh, iniciatīvas instrumentu kopš uh, tā izveidi Eiropas konventā. Un mēs arī sniedzam atbalstu organizatoriem, cik vien mēs to spējam. Tā, līdz ar to mūsu komiteja arī uzaicina organizatorus uz mūsu pasākumiem. Mēs bijām pirmā Eiropas Savienības institūcija, kuri, kur uzaicināja organizatorus uz sanāksmi jau 2018. gadā. Un Tā kā laiks ir ierobežots, gribu noslēgumā norādīt, ka uh, organizatori norāda, Eiropas finansētās programmas var būt pārāk sarežģītas, lai mazākās kopienas varētu tajās iesaistīties. Un mūsu komi komiteja ir sagatavojusi atzinumu runāt par kultūras darba kārtību, paredzot, ka ir nepieciešams vienkāršot uh, informācijas pieejamību par pieejamo finansējumu kultūras jomā, par, uh, arī informēt par atbilstošiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai mazākām kopienām būtu iespēja piekļūt Eiropas Savienības finansējumam, lai varētu saglabot savu kultūru un valodu. Runājot par daudzvalodības nozīmību, eh, es gribētu arī runāt savā dzimtajā valodā, ungāru valodā. Šī iniciatīva ir eh, lieliska iespēja vēlreiz eh, uzsvērt, cik svarīgi ir saglabāt kultūras un valodu daudzveidību Eiropas Savienībā. Tās ir Eiropas Savienības bagātība. Un tas ir ļoti svarīgi brīvībai un demokrātijai. Paldies, Kingai, jo. Un jūs tiešām centāties ietaupīt laiku, un to mēs ļoti augstu vērtējam. Un, kā jau es norādīju, tagad dodam vārdu nākamajam runātājam, Juro Helmenam, kurš pārstāv pilsoņu komiteju. Interpreters will be leaving after your speech, so if, as, as your floor is not going to be the... Jūs būsiet uh, pēdējais uh, runātājs un uh, lūdzu ievērojot uzstāšanās laiku. Liels paldies! Es gribēju dalīties ar jums pārdomās saskaņā ar Lisabonas līguma minoritāšu aizstāvība ir uh, Eiropas vērtību skaitā, bet uh, pārsvarā tiek pievērst uzmanība oficiālām valodām un dalību valstu kultūrām. Mēs vēlētos, lai šī situācija mainītos un lai tiktu aizsargāts valodas un kultūras, kuras uh, uh, ir uh, Eiropas Savienības pamata minoritāšu valodas un kultūras šo minoritāšu pārstāvju situācija Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīga. Ir minoritātes, kam ir pilna autonomija, ir minoritātes savukārt arī, kas netiek oficiāli atzītas. Šī situācija ir tāda, ka viss ir atkarīgs no tā, kur cilvēks ir dzimis. No tā ir atkarīgs, vai uh, viņš kā Eiropas Savienības pilsonis var izmantot savas uh, pamatiesības pilnībā. Uh, ir dīvaini, ka Eiropas uh, Savienība nodrošina lielāku aizsardzību tām uh, kopienām, kas uh, dzīvo ārpus valsts robežām nekā savās valstīs šeit ir runa par uh, Kopenhāgenas kritērijiem, bet ir jāraugās arī par to, lai šie, uh, šos kritērijus ievērotu tās dalībās, kuras jau ir pievienojušās Eiropas Savienībai. Mums ir jāsaglabā minoritāšu identitāte Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs spētu saglabāt savu identitāti. Mums uh, Eh, ir jāpārliecina šobrīd skeptiski noskaņotie. Ja minoritāte spēj saglabāt savu identitāti un kultūru, tad tas neapdraud vairākumu pārstāvjus. Un tā mēs kopā varam būt stiprāki. Eiropas solidaritāte un identitāte kļūst tikai stiprāka pateicoties mūsu iniciatīvai šo iniciatīvu atbalstīja cilvēki visā Eiropas Savienībā. Šeit ir ļoti daudz interesanti ierosinājumi un komentāri izskanējuši, un es ceru, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments uh, nāks uh, klajā ar likumdošanas priekšlikumu par to, kā aizsargāt minoritātes ir labi piemēri, piemēram, Vācijas, Dānijas robe, pierobeža un uh, tur dzīvojošie cilvēki vai uh, vācu minoritāte Beļģijā. Ja būs iespējams šo, šādu tiesību aktu īstenot, tad uh, Eiropas kultūra kļūs stiprāka. Cilvēki tic ka Eiropas Savienība var dot pievienoto vērtību šai jomā, tādēļ viņi atbalstīja šo iniciatīvu. Uh, mums ir jāpanāk, lai šis moto vienoti daudzveidībā nebūtu tikai tukši vārdi. Mums ir tas jāpiepilda ar saturu. Mums ir jārunā par cilvēku cieņu, mēs neprasām, lai uh, būt vienkārši tāda iecietība. Mēs runājam par to, lai mēs darbotos visi kopā, lai tiktu nodrošinātu cieņu pret katru kultūru un katru valodu. Es ceru, ka šīs dienas sanāksmē runātājs palīdzēs mums virzīties uz priekšu. Paldies, ko pilsoņu komitejas pārstāvim. Un tagad uh, mūsu iespējas uh, strādāt šajā zālē tuvojas galēja robežai. Un var tagad komisijas pārstāvei ir savākti paraksti, ir pārvarēti šķēršļi un komisija sākotnēji šo uh, pirmo lēmumu neatbilstoši pieņēma, bet pēc tam tiesa visu maina. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka organizējat šo uzklausīšanu. Tā bija lieliski iespēja organizatoriem izskaidrot savus mērķus, savukārt institūcijām un citām iestādēm labāk saprast eh, motivāciju šai iniciatīvai. Tas ir labi, ka valstu parlamenti un pilsoniskā sabiedrība arī var eh, piesaistīt eh, saska, lielāku auditoriju uzklausīšanām, kas ir spēkā saskaņā ar ECI noteikumiem kopš šī gada sākuma. Mēs veicinām eh, tādējādi publiskās debates, eh, tā skaitā saistībā ar šo iniciatīvu. Šodien mēs rūpīgi uzklausījām visus. Bija ļoti interesants diskusijas, eh, bagātīgi diskusiju. Mēs apdomāsim daudz lietas, kas izskanēja tagad esam nonākuši šīs iniciatīvas cikla noslēguma posmā. Komisijai jāsagatavo oficiālā atbilde uz iniciatīvu. To mēs izdarīsim līdz 2021. Eh, gada janvāra vidum. Komisijas kolēģa, eh, kolēģija kolektīvi lems par reakciju. Paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās. Šī diskusija nodrošina nu, pamatu mūsu atbildes sniegšanai. Paldies arī, ka tik īsi varējāt izteikties. Tiešām precīzi laikā esam, varam tādējādi pāriet pie slēgšanas e, daļas. Protams, ka dosim vārdu abām e, līdzpriekšsarētājām. Man tiešām e, prieks, ka mēs Eiropas parlamentā ļoti nopietni uztveram minoritāšu tiesību, tā skaitā tiesības uz politisko līdzdalību, kas ir saistīta ar demokrātijas principu, vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Tieši tāpēc mēs grozījām pirmo likumdošanas aktu, ar ko tiek eh, regulēta pilsoniskā iniciatīva 11. pāns eh, Eiropas Savienības līgumā 2018. gadā. Un mēs to izdarījām labi iemeslu dēļ, tieši lai paplašinātu pilsoniskās iniciatīvas eh, aptvērumu. Tieši tas arī ir izdarīts. Ir bijuši vismaz 70 uh, eh, iniciatīvas, bet lielākā daļa nav spējusi izpildīt kritērijus. Savākt nepieciešamo parakstu skaitu. netika izpildīti arī punkts saistībā ar eh, normatīvo kompetenci attiecībā uz Eiropas Savienību. Un tikai dažas, tiešām dažas ir sasnieguši rezultātus. Šī ir viena no tām. Tas ir saistīts eh, ar bažām, kas tur ir. Mēs parūpēsimies, ka eh, tādējādi tas ir konsekventi un atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normām, tā skaitā subsidiatātes principam un, protams, faktu precizitāte, kam ir jāņem vērā